Here we go. All right, welcome. Labdien visiem! Prezidents, priekšsēdētājs atvainojas Buseks pie mums ieradīsies pēc stundas, un līdz tam man ir tas gods vadīt šo sēdi. Tātad pirmkārt mums ir jāapstiprina jūlija tikšanās protokols. Ja neviens neiebilst vai neiebildīs līdz šīs sanāksmes beigām, tad uzskatīsim, ka protokols ir apstiprināts. Nu, tad ķeramies pie darba. Seminārs par Brexitu, par rūpniecības un kosmos politiku. Sveicu šeit visus dalībniekus. Šis jau ir trešais seminārs šajā semināru kopumā. Un mums būs arī vēl viens seminārs par Brexitu un apvārs 2020 novembrī. Tā tad Eiropas Savienības rūpniecības politika ir paredzēta tam, lai e, rūpniecības nozara būtu konkurētspējīgāka, lai tā varētu nodrošināt ilgspējīgu attīstību un darba vietu pieaugumu Eiropā. MVU e, šajā jomā ir 99% no visiem uzņēmumiem, nodrošino divas trešdaļas no visām darba vietām un vairāk kā pusi papildus pievienotās vērtības. Kosmosa politika var dot labumu ne tikai pētniecībai, bet arī ekonomikai kopumā, jo īpaši runājot par transportu un klimata nozarēm, kā arī drošību un komunikācijām. Līdz Brexitam ir mazāk nekā pusgads, un šajā seminārā mēs runāsim par iespējamām juridiskām un ekonomiskām sekām tieši šajās divās minētajās rozerēs, ir skaidrs, ka Brexit gadījumā noteikti būs kaut kāda zināma ietekme. Šim semināram ir atvēlēts nedaudz vair, mazāk par vienu stundu, jo četros mums ir balsošana. Uh, šis seminārs tiks pārraidīts internetā un arī prezentācijas būs pieejams mūsu komitejas mājaslapā. Arī kopsavilkums būs turpat pieejams. Uh, runātājiem būs ne vairāk kā desmit minūtes, uh, lai um, liktu priekšā savu prezentāciju. Un pēc trīs runātājiem būs arī jautājumu un atbilžu sesija. Un līdz ar to tad dodu vārdu pirmajam runātājam, Reinhildē Vojholosai, vai pareizi izrunāju, saka runātājs. Tātad viņa dos ieskatu attiecībā uz to, kā tad Brexits varētu ietekmēt rūpniecības un kosmosa politikas. Viņa ir uh, profesore stratēģija un inovācijas uh, eh, katedrā Levens universitātē, strādā ar šiem jautājumiem kopš 2009. gada. Ir arī uh, Beļģijas eh, Zinātņu akadēmijas locekli, pašlaik darbojas Zinātniskajā padomē tieši saistībā ar inovācijām zinātnes politikas jautājumiem, un arī ir uh, konsultante komisāram Oirusam. Lūdzu, jums tiek dot vārds. Paldies, ka devāt iespēju runāt par šiem jautājumiem, par to, kā šīs nozares varētu izskatīties pēc Brexita. Bet pirmā atruna, kas man būtu jānorāda, ar ko arī sākās eh, daudz pasākumu, kas veltīti Brexitam, tātad tas eh, viss ir ārkārtīgi nenoteikts un nav īsti zināms, kā notiks eh, tirzniecība starp e ES 27 valstīm un Brexitu. Ir arī neskaidrs, kas notiks pēc izstāšanās kādas būs attiecīgās stratēģijas Lielbritānijā. Un tā visa dēļ ir ārkārtīgi grūti vismaz pašlaik mm, es līmenī domāt par to apsvērt, kā būtu jāizskatās un kā izskatīsies rūpniecības un kosmosa politika pēc izstāšanās. Protams, ka situācija attīstās un mēs varam pašlaik runāt tikai par kaut kādiem vispārējiem principiem, un kā varētu Eiropas Savienības 27 dalībvalstis reaģēt uz Lielbritānijas izstāšanos. Tāpēc mana prezentācija būs ļoti plaša, tajā tiks skarti visi šie principi, un divi citi runātāji, divi citi lektori vairāk pievērsīsies eh, sīkākām detaļām tieši attiecībā uz rūpniecību un attiecībā uz kosmos politiku. Tāpēc es nedaudz gribētu ieskatīties, kāda ir šī mainīgā vide uzņēmē darbības jomā un uh, gūstot šīs zināšanas, tad var labāk saprast, kā tālāk virzīt mūsu politikas Eiropas Savienības 27 valstīs, lai nodrošinātu izaugsmi. Tātad kāda rūpniecības un kosmos politika mums ir nepieciešama? Mēģināsim arī noteikt, kā Brexits ietekmēs šīs abas politikas. Tātad, runājot par eh, mainīgo vidi un par izaicinājumiem, jūs visi noteikti jau esat pazīstami ar šiem jautājumiem, tātad globalizācija Āzijas Ķīnas nozīmes pieaugums, eh, arī ātras tehnoloģiskās pārmaiņas, jo īpaši saistībā ar digitālām tehnoloģijām. Tā rezultātā tiek dzēstas robežas starp dažādām nozarēm, piemēram, eh, ražošanas servitizācija, un līdz ar to ir ļoti grūti saprast, kur beidzas viena nozara, kur sākas otra nozara Līdz ar to arī uzņēmumu robežas jūk, uzņēmumi daudz vairāk iesaistās globālās vērtību ķēdēs. Līdz ar to uzņēmumi saskaras ar daudz lielāku nenoteiktību, gan ekonomisko, gan arī politisko, jo palielinās protekcionisms, sākas tirzniecības kari, un Brexits ir viens no šiem neskaidrības elementiem. Bet ir arī daudz citas neskaidrības, kas, piemēram, ir saistītas ar valdību politikā. Es pieskaršos tam, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs faktors, kas ir daudzu šo pārmaiņu pamatā. Tātad tendence pievērsties globālām vērtību ķēdēm un inovatīvai kapacitātei. Mēs esam veikuši pētījums, lai ilustrētu šos jautājumus, un redzam, ka ekonomiskā darbība Eiropas Savienībā ir daudz vairāk integrējusies globālā vērtību ķēdē. Uzņēmumi, arī valstis un arī reģioni daudz vairāk specializējas ne tikai strādājot visā vērtību ķēdē, bet pievēršoties īpašiem posmiem un uzdevumiem. Tas nozīmē, ka ir jābūt daudz lielākai, ciešākai saiknei starp uzņēmumiem, starp nozarēm, starp reģioniem, valstīm. Eiropā mēs esi, esam arī konstatējuši to, pamatojoties uz datiem, ka, lai gan mēs parasti runājam par globālo vērtību ķēdi, Eiropas eh, uzņēmumiem ir vairāk šī te Eiropas dimensija. Un, principā, šīs ķēdes vairāk tiek organizētas tādā Eiropas līmenī, līdz ar to mēs varam runāt par Eiropas vērtību ķēdēm. Uzņēmumi, kas piedalās šo ķēžu darbībā, Un šeit nav runa tikai par lieliem uzņēmumiem, kas ir pašā augšpusē, bet eh, šeit būtu jāmen arī MVU, piemēram, pakalpojums sniegšanas ziņā, var izveidot eh, vai nodrošināt daudz efektīvāku, konkurētspējīgāku, produktīvāku pozīciju, stāvokli, mm, radīt daudz lielāku vērtību, un viņu devums ir balstīts uz unikālām prasmēm un kompetencēm, un viņi arī daudz vairāk var izmantot šo vērtību iesaistoties Eiropas vērtību ķēdē. Šeit ir jārunā arī par inovatīvo kapacitāti, jo aizvien vairāk mēs izmantosim uzņēmumus nozars, lai dotu ieguldījumu Eiropas eh, ekonomikā ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. Tā tad šeit ir runa par produktivitāti, izaugsmi, augstu pievienoto vērtību un tam līdzīgām darbībām, kas ir cieši saistīts ar inovatīvo kapacitāti. Un visās nozarēs arī mēs esam konstatējuši, ka šis devums nāk no darbībām, kam ir liela pie, pievienotā vērtība, kas ir cieši saistīts ar inovācijām, ar uzņēmumiem, kas izveido šādu spēju uh, strādājot globālās vērtību ķēdēs, un ja mēs runājam par Eiropas uzņēmumiem, tad arī Eiropas vērtību ķēdēs. Kā tas ietekmē politikas? Protams, ir svarīgi atzīt, ka ir šī te savstarpējā savienojamība starp dažādām darbībām, uzņēmumiem, nozarēm, reģioniem, valstīm. Bet mums būtu arī jādomā par to, kā mēs varētu vienkāršot šīs politikas. Tas nozīmē, ka valstīm ir ir jāspēj ne tikai piedalīties šajās ķēdēs, bet arī jāspēj gūt labums no globālām vērtību ķēdēm. Protams, ka tās vispār kā tādas ir nepieciešams, lai tās varētu brīvi darboties pārobežu režīmā, izmantojot dažādu veidu brīvības, bet ir arī jāspēj gūt labums no dalības šajās ķēdēs. Tas nozīmē, ka valstīm tas ir jāsasaista ar produktīvām spējām, veicot uzņē, uzdevumus, eh, kur tās var specializēties šo ķēžu ietvaros. Līdz ar to ir vajadzīgas ļoti likvīdas ķēdes, bet arī valstīm jāspēj specializēties un eh, jāspēj izmantot vietējās ražošanas spējas, lai eh, izpildītu noteiktus uzdevumus šādās ķēdēs. Runājot par politiku, tas nozīmē, ka ir, jārun, ka ir jādomā par dažādu politiku kombināciju, piemēram, robežu, tirzniecības un tā tālāk, lai nodrošinātu, ka šīs ķēdes labi darbojas. Bet, ja mēs runājam par labumgūšanu, tad ir vairāk jāpievēršas aiz robežas politikām, lai uzņēmumi varētu piedalīties šajās ķēdēs un gūt labumu. Tātad šeit ir runa par tirzniecības politikas un iekšēju politiku kombināciju. Līdz ar to atvērtība ir nepieciešams priekšnoteikums, lai, lai uzņēmumi varētu integrēties šajās ķēdēs, bet politikas kā tādas arī ir svarīgas, lai eh, gūtu labumu no šīm ķēdēm. Tas nozīmē, ka pirmkārt Šeit ir ļoti svarīgi pievērsties tirzniecības politikai. Un ja mēs šeit runājam par tarifiem vai, vai politikām, kas neietver mm, tarifus, tad principā jāsaka, ka jebkādi tarifi, kas jebkur parādās šajā ķēdē, ietekmē visas ķēdes posmus. Tas nozīmē, ka šīs politikas ir vienādi jāpiemēro visā ķēdē. Eh, visiem ķēdes posmiem ir jābūt pietiekami atklātiem. Mums ir jādomā daudz plašāk, eh, skatoties uz tirzniecības partneriem, jo jebkura barjera ar trešām valstīm arī ietekmēs visus citus uzņēmumus augšup vai lejup pa šo ķēdi, ne tikai tātad tiešos partnerus, bet arī netiešos partnerus. Līdz ar to tirgus tirzniecības liberalizācijai ir jābūt daudz svarīgākai, strādājot dažādos līmeņos, eh, lai tieši gūtu labumu no ķēdēm. Tātad šeit ir runa ne tikai par tirzniecības barjerām, bet arī produktu standartiem, vienotiem standartiem, un šeit vienotais tirgus ir būtiski svarīgs. Līdz ar to vismaz saskaņoti produktu standarti būs svarīgi, lai nodrošinātu, ka, piemēram, sastāvdaļu piegādātāji varētu daudz vieglāk piedalīties šajās ķēdēs. Protams, arī savienojumiem ir jābūt pietiekami labiem, pietiekami uz ekonomiku balstītiem, lai mums būtu atbilstošas loģistikas ķēdes, atbilstoša infrastruktūra, papildu pakalpojumi, kas būtu pietiekami integrēti šajās ķēdēs, lai arī vietēji uzņēmumi varētu tajās piedalīties. Tātad mums ir jānodrošina, ka mums ir šīs vērtību ķēdes, gan globāls, gan Eiropas. Mums ir jāspēj efektīvi radīt vērtību, un tad ir jājautā, cik daudz vērtības jūs varat gūt no šīm ķēdēm. Kuri uzņēmumi, kuras valstis spēs to izdarīt? Un kā jau norāda iepriekš, šeit ir ļoti svarīgi apzināties, ka vērtība var gūt tikai tad, ja jums ir unikālas spējas, ilgspējīgas spējas e, šajā ķēdē, kas ļauj gūt vērtību. Līdz ar to šīs ķēdes atkal tiek sasaistīts ar inovatīvām spējām, jo tas ir tas avots, no kura nāk unikālās spējas. Tā tad ļauj ne tikai radīt vērtību, bet arī gūt vērtību, gūt ieguvumu. Līdz ar to, ja mēs runājam par politiku mērķiem, tā tad ir jānodrošina, ka ir ne tikai labi funkcionāls vērtību ķēdes un tirzniecības politikas, bet ir jābūt arī spēcīgai labai rūpniecības politikai, ļai, lai ļautu šo inovatīvo spēju izmantot valstu ietvaros un gūtu labumu no ķēdēm. Līdz ar to mm, mēs redzam ļoti ciešu saisti, sasaisti starp tirzniecības un rūpniecības politikām. Bet, nu, protams, ka galvenajam mērķim ir jābūt, eh, ka Eiropa ir pievilcīga vieta šādiem uzņēmumiem. Mums ir jānodrošina satvera nosacījumi, labas šīs vērtību ķēdes, bet ir ļoti grūti saprast, kur, ir tad, kur tad varētu rasties šīs ķēdes, kur varētu radīt inovatīvo spēju. Līdz ar to mm, ir eh, nepieciešama pietiekami arī laba horizontālā politika. Un visbeidzot, ja mēs eh, runājam par tirzniecības politiku un par to, kas notiek ārpus Eiropas, eh, un šeit ir runa ne tikai par Brexitu, bet arī par daudzpusēju sadarbību. rūpniecības politikai Eiropā būtu jāpievēršas eh, inovācijas satver nosacījumiem. Kā jau teicu, tā ir horizontālo politiku joma, bet ir ļoti svarīgi uzraudzīt galvenos sektorus, kur notiek inovācijas, lai redzētu, vai Eiropai tiešām ir spēja izveidot ilgspējīgu, inovatīvu uh, pozīciju, ļaujot gūt labumu no šīm ķēdēm. Tas ietver arī digitālo nozari, jo digitāla nozara ir ārkārtīgi svarīga inovāciju kontekstā. Tas arī uh, uzlabo Eiropas pozīciju, tas pats attiecas uz biofarmu, jeb uh, bio bioloģiski farmaceitisko sektoru, arī transportu nozari, kas arī ir svarīga, arī kosmosa un uh, gaisa pārvadājumu nozari, par ko mēs vēl runāsim detalizētāk. Tātad pēc uh, Brexita Eiropā būtu jādomā par horizontālo politiku un uzraudzīt, uh, jo īpaši to, kas notiek šajos svarīgākajos sektoros, lai redzētu, cik lielā mērā ietver nosacījumi tiek izmantoti šajās nozarēs. Un lai noteiktu, kurā vietā vai kādā veidā būtu jāiejauc politiku izstrādē, lai uzlabotu situāciju. Nu, tas bija tāds īsts apskats par to, ar kādiem izaicinājumiem mēs varētu saskarties rūpniecības nozarē pēc Brexita. Liels paldies! Un tagad vārds Lizai Šantašai, starptautisko attiecību direktore Business Europe un uh, Brexit darba grupas priekšsēdētāja. Viņa bija TTIP konsultantu grupas uh, dalībniece, un tagad arī izpild līdzīgu funkciju attiecībā uz ēst tirsniecības nolīgumiem. Jā, nu, paldies! Nu jā, esmu tirsniecības eksperta, un šķiet, ka šī pirmā reize, kad um, ierados šajā komitejā, lai jūs runātu jūs par tādu jautājumu kā Brexit. Pirmkārt, sniegšu jums pārskatu par to, kāda ir biznesa Eiropa nostāja Brexit jautājumā kāds ir mūsu prioritātes pat labāk. Nu, un tad nedaudz detalizētāk iedziļināšos tajā, kā tad ir tādi horizontālie starp nozaru jautājumi, kas var atstāt ietekmi uz, uz uh, rūpniecību, tāpat arī uz pakalpojumiem. Mūs, mūsu prātā šis apjoms ir saistīts, tās nenāktos vairs nošķirt. Un visbeidzot, tad uh, rezumēšu, ko tad esam tik tā paveikuši Brexit sakarā, kādas pēdējā laikā mums ir publikācijas bijušas. Nu, par prioritātēm tad. Jā. Situācija ir sarežģīta, kā jūs zināt, redzēt, kādi ir Zālesburgas eh, samita rezultāti. Un būsiet arī pārliecinājušies par to, ka ir iestājies tiešām tāds ļoti dramatisks eh, moments Brexit sarunās mums eh, uzņēmējiem. Svarīgākais ir tas, lai būtu mm, tad, gluda pārī. Protams, kamēr nav jaunā līguma, līgumu, kas noteiks satvaru turpmākajām attiecībām starp es un apvienoto karalisti mums, ir eh, jānodrošina tās, lai, nu, lai tā arī pamazām tātad eh, pārstāvot par Eiropas eh, saimnes laivu valstu un kļūst par trešo valstu, tātad gluda pārēj, kuras laikā Lielbritānija bauda līdzīgu situāciju kā pat labam, proti tā ir gan muitas savienībā, gan vienotajā tirgu, bet uh, par priekšnosacīm tam, protams, ir līgums par izstāšanos. Ja nebūs šāda līguma, nebūs arī pārējais, pārējais posms, kas būs tik svarīgs uzņēmējiem, par ko esam tik uh, smagi cīnījušies gan šeit, uh, gan Lielbritānijā. Tādēļ mums pat labi ir svarīgi, jo nu, laiks uh, nav mūsu pusē, tas iet uz priekšu vējas pārniem un nu, pamatā līdz oktobrim, varbūt novembra vidum, mums jāroda risinājums tam, kā tad Lielbritānija izstāsies. Un uh, sevišķi jārod uh, atbildē jautājumu par to, kas notiks ar īriju. Uzņēmējiem tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo pretējā gadījumā šīs godās pārējais nebūs. Un vēlos arī uzsvērt, kā runājot par uh, nākotni, un mēs zinām, ka nu, vēl būs jānogaida, kamēr Lietuvānija reāli kļūs par trešo valstu, un tikai tad varēs reāli sākt sarunas, bet uh, Eiropas uzņēmējiem ir būtiski tas, lai mēs saglabātu ciešas eh, saites ar eh, Lielbritāniju nākotnē. Tas tiešām ir svarīgi un, eh, un tas ir tāds svarīgs priekšnoteikums. Mēs nedrīkstam apdraudēt iekšējā tirgus integritāti. Tas mums ir būtisks priekšnoteikums un, protams, tas nozīmē, ka piekļuvu tirgumu, ja Briti vēlās arī nākotnē saglabāt uh, pilnvērtīgu piekļuvi iekšējiem tirgum, arī pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Un tad tam par, tad, tad eh, jāreķinās, ka viņiem būs mazāk eh, kontrols, piemēram, par, eh, par tirsniecības politiku. Pat labāk Britu valdība uzsver, ka viņi nevēlas palikt iekšējā tirgu, un viņi nevēlas palikt arī muitas savienībā. Un tā, protams, ir viņu izvēle, tā izvēle, ko veikusi Britu valdība, bet nu, no otras puses, eh, tad nu, tādā gadījumā Britu precēm nebūs tādas pašas piekļuvas iekšējiem tirgumam kā pat labam. Nu, tas ir jāuzsver, tas ir svarīgi, jo Eiropas eh, uzņēmēji noteikti vēlas eh, saglabāt iekšā tirgus integritāti. Tā mums noteikti ir prioritāte. Tagad par citiem, tā teikt, samilzušiem jautājumiem Brexit sakarā pieminēšu četrus, kas, manuprāt, ir ietekmē arī rūpniecības eh, nozaļa. Pirmkārt, eh, muita. Jūs zināt, ka pat labam, un tas ir kā pamats Eiropas Savienībai, pat labam mums ir kopēji ārējie tarifi, kas nozīmē, ka mums ir kopējas ārējās robežas, mēs piemēram viens tās pašas muitas nodevas, tos pašus muitas noteikumus tirsniecībā ar eh, partneriem no trešajām valstīm. Tāpat mums ir kopējais regulatīvais satvers, kas kalpo par pamatu iekšējiem tirgumam. Tātad vienot spēles noteikumi, vien tie paši sociālie standarti, vīdes standarti, ehm, konkurences normas un valsts atbalsta normas. Un tas nozīmē, ka, protams, ir, katru no atsevišķiem produktiem ir jātestē tikai vienu reizi. Un, principā, ja jūs ražojat ehm, kādus produktus Eiropas Savienībā, a priori jau ir pieņemt, ka jūs atbilstiet šīm normām. Britiem izstājoties eh, no Eiropas Savienības, visi šie priekšnoteikumi, mm, var teikt, eh, apšaubīti. Un mm, tas nozīmē, ka pēc izstāšanās mēs vairs precīzi nezināsim, kas tad notiks ar muļķis nodevām. Ja mums būs brīvs tirdzniecības nolīgums, tad eh, Briti varētu saglabāt beznodēvu piekļuvi Eiropas tirgumā. Nē, pat labāk tas nebūtu nav garantēts. Un atgādināšu, ka tādās jomās kā, piemēram, lauksaimniecība Savienībā ir ļoti augstas nodevas, reizēm tās sasniedz pat 40% un vairāk, bet arī rūpnieciskajām precēm. Nu, piemēram, tekstilu izstrādājumiem mums ir 12% nodeva, tekstilu precēm no eh, trešajām valstīm 10% nodevas, auto eh, sektoru nodevām. Tā ir viena no prasībām eh, no ASV. Viņi saka, ka viņiem mašīnām ir zemāks nodevs nekā mums. Tā kā, ja mums neizdosies noslēgt brīvas tirsniecības nolīgumu un vienoties par nodevām, nu, tādā gadījumā mums uzņēmumiem būs jāmaksā papildus nodevs, importējot preces uz Lielbritāniju un arī otrādi. Un tad, kā es sacīju, mēs pieņemam, ka mums būs vienots regulatīvais satvers, tātad starp ES eh, e un Lielbritāniju. Un tas nozīmē, ka ja uzņēmumi strādā pēc vieniem tiem pašiem spēles noteikumiem, tad eh, vienu to pašu produktu vajag testēt, vajag pārbaudīt tikai reizi. Tāpat arī ES marķēs eh, jūsu preci ar vienu to pašu marķējumu etiķeti tā teikt. Bet ja Lielbritānija neradīs vienošanos ar ES vai arī Briti un lems um, kaut kādu daudzveidot savu regulatīvo satvaru, atšķirīgi to veidot, mums nekad būs nepieciešami jau divi testi. Tā, tāpat var atšķirties tad natējums un etiķetes un, protams, uzņēmumiem Tāpat vajadzēs arī strādāt pēc dažādiem spēles noteikumiem, un tas savukārt izraisa papildus administratīvos logus uzņēmumiem, sevišķiem VU, Iespējams, ka viņiem būs e, jā, jāpieņem darbā papildus darbinieki, lai, piemēram, tiktu galā ar, ar muitas dokumentāciju, kas ir svarīga. Bet līdz tam tas vēl nozīmēs arī to, ka būs arī robežu kontrolas. Nu, padomājiet par pārtikas precēm, piemēram. Nu, mums ir ārkārtīgi augsti sanitārie un fitosanitārie standarti. Un, nu, protams, katrs produkts, kas ienāk no trešās valsts, nu, ir jānodrošina, lai tas atbilst ES normatīviem, un līdz ar to tas ir jāpārbauda. Un tas savukārt saistās papildus uh, dokumentāciju un, un uh, informācijas apmaiņu un tā tālāk. Lūk, tā kā varam sagaidīt, ka, ja nebūs vienošanās ar um, eh, Liebetāniju, tad, nu, kā mani kolēģi pirms brīža pieminēja, jautājums par piegāžu ķēdi. Mums Eiropā ir ļoti integrētas Eiropas tātad piegāžu ķēdes starp Savienību un Liebetāniju, un ir uh, daudz produktu, kas uh, tātad šajā ķēdē iet šurpu turpu, un uh, ja stāsies spēkā muitas prasības un papildus testēšanas prasības, papildus kontrolas un pārbaudas, tad, protams, tas viss paaugstinās izmaksas, un ne jau tikai izmaksas. Līdz ar to būs arī vairāk transakciju, teiksim, operācija, kas būs jāveic uz robežas. Ko vēl vēlos pieminēt? Izcelsmes normas. Un par to pat labāk daudz neko nerunā, bet tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai pretendētu uz eh, beznodevu režīmu. Jums jānodrošina tas, ka jums ir izcelsmes eh, eh, kontrola. Tātad ir pietiekami daudz produkta komponentiem jābūt ražotiem preferenciālajās zonās, lai viņš varētu pretendēt uz. Uh, bez eh, nodevu eh, režīmu. Piemēram, auto šis eh, detaļu saturs ir vismaz 55% preferenciālajā zonā, proti Eiropas Savienībā vai Lielbritānijā, lai produkts varētu pretendēt uz bez, bez muitas režīmu. Tātad. Un tas ir svarīgi. Pat labāk, daudz produktu, kas nāk no, no dažādiem reģioniem, un tad vai nākotnē produkti, kas tiks ražoti ES vai Lielbritānijā, lai tos arī turpmāk uzskatītu par pietiekami tātad, tātad, preferenciāliem, lai viņi varētu pretendēt uz eh, beznodēvu režīmu. Līgums pats par sevi to nākotnē nenodrošina, ka pastāvošās piegāžu ķēdes saglabāsies, jo iespējams, ka šur tur eh, attiecīgi produkti, daži produkti neatbilst, neatbildīs eh, visiem priekšnoteikumiem, lai saņemtu preferenciālu attieksmi. Nu, te ir tāda svarīga lieta. Es ir privātas tiesniecības nolīguma ar virkni valstu, Koreju, Kanādu, piemēram. Un mēs izmantojam tāpat arī tātad detaļas eh, elements no šīm valstīm. Ja Lielbritānija nebūs tā paša norma kā Eiropas Savienībā, ja Lielbritānija mm, nepievienosies līgumiem, kas mums ir šīm valstīm, tad eh, mēs, piemēram, nevarēsim izmantot eh, šos te mm, komponents no Lielbritānijas eh, produkts saņem prefer preferenciālu attieksmi. Tas atstās savukārt negatīvu ietekmi uz piegāžu ķēdēm. Nu, regulatīvās atšķirības, protams, eh, tas ir arī sasāpējis jautājums, un tas neatiec tikai uz kādām atsevišķām nozarēm. Tas ir vairāk tāds horizontāla rakstura jautājums. Runājot par konkurenci, par eh, sociālajiem vai vides standartiem. Jautājums arī par vienlaicīgiem spēles noteikumiem. Vai Lielbritānija saglabās uh, tos pašus noteikumus, un, un mums būs vienlīdzīgi tā teikt konkurence šeit vai nākotnē. Uzņēmumiem, kas strādā Lielbritānijā, būs uh, cits spēles noteikumi nekā tiem, kas ir Eiropas Savienībā. Tālāk uh, informācijas ir datu plūsma. Tā kā ir uh, tas jautājums, kas atstāja ietekmi uz virkni, jo tātad spēkā vispārīgā datu aizsardzības regula, pat labam Lielbritānija daļa no Eiropas Savienības, tāpēc tā spēlē pēc tiem pašiem spēles noteikumiem, bet brīdī, kad Lielbritānija kļūst par trešo valsti, atbilstoši ES normām, uh, tā vairs nebūs, tā vairs neatbildīs automātiski šīs regulas, piemēram, nosacījumiem. Proti viņiem būs jāpieņem lēmums, kas nodrošina datu, turpmāku datu apmaiņu starp ES un Lielbritāniju. Tas var paģērēt ilgāku laiku, lai tā tad um, sados tā kā datu aizsardzības adekvātuma lēmums, nu, un uh, kamēr šāda lēmuma nebūs, tikmēr uzņēmējiem nebūs īsta skaidrības. Uh, Par eh, pētījumiem un inovācijām eh, nerunāšu. Es zinu, ka jums bija atsevišķs seminārs par šo jautājumu, bet katrā ziņā arī tā ir viena no jomām, kur mēs vēlētos saglabāt ciešu sadarbību starp ES un Lielbritāniju. Lūk, eh, divas publikācijas, ko esam laiduši klājā par priekšstietu jautājumu, jo vēlamies, lai uzņēmumi, vēlamies, lai uzņēmumi būtu gatavi. Ir svarīgi, lai gatavojoties Lielbritānijas um, aiziešanai, lai uzņēmumi būtu gatavi ļaunākā, ļaunākajiem teikt, scenārijiem, ļaunākajiem gadījumam, ja nu tas notiks. Un, lai uzņēmumi apzinātos, nu, kā tā varētu būt Brexit ietekme uz kopējo piegāžu ķēdi, kas, manuprāt, ir vissmagākais tāds izaicinājums jo sevišķiem VU. Mums biznesa jau ir tā, no mūsu mēķiem ir arī vairot uh, informāciju, teikt, uh, apziņu uzņēmumiem par to, kā viņiem jābūt gataviem izrāt, izceļot eh, dažādas eh, jomas, kur Brexit varētu atstāt ietekmi. Paldies, tas viss man mums būs viss. Priekšsādātājs, eh, paldies, Santos skundze. Tālāk došana dosim ar Žanžakam Tortorā. Viņš ir Eiropas kosmosa politikas institūta direktors kopš 16. gada jūnija. Un pirms tam, cik saprotu, jūs bijāt tātad Eurospace uzņēmuma ģenerāls sekretārs, kas ir tāda Eiropas kosmosa nozars uzņēmumu asociācija. Un, tāpat arī esat strādājis Ziemeļamerikā, un esat bijis arī uh, kosmosa politikas atešais uh, Vašingtonā. Lūdzu, Tortors kungs, vārds jums. Paldies! Man uh, vienmēr ir liels prieks būt uzaicinātam jūsu uh, komitejas uh, sēdē un pastāstīt nedaudz par uh, kosmosa politiku. Uh, mūsu institūts atrodas Vīnē, un tas ir tāds uh, unikāls Eiropas. Uh, tāda unikāla Eiropas domnīca, kas ir eh, veltīta kosmos politikai un ar to saistītiem jautājumiem un dažādām pārdomām. Apvienotā eh, karaliste un eh, kosmos politika. Nu, varbūt sākšu ar tādu vispārīgāku situācijas aprakstu. Tātad, kāda ir šie specifiskie aspekti saistībā ar apvienoto karalisti? Pirmām kārtām, apvienotā karalista ir uh, dalībnieks dažādās starptautiskās organizācijās, kā Startautiskā kosmosa aģentūra, ESA, EOMETS un citos, un tā tas arī paliks turpmāk, arī pēc Brexita. Tāpat gribētu norādīt, ka apvienotā karalista tradicionāli ir bijusi ļoti vērsta uz tādu praktisko darbību un aplikācijām. Un Viena no tālāko procesu sekām ir tāda, ka tai ir uh, ierobežota piedalī, dalīšanās šobrīd Ariana un Human Space Flights uh, eh, programmās. Tā tad uh, tur ir vairāk runa par šo strateģisko uh, skatījumu, uh, ko apvienotās karalistas rūpniecībai vajadzētu darīt šajā sektorā. Apvienotā karaliste ir dalībvalsts, kas ļoti lielu prioritāti piesniedz, pies, piešķir drošībai un drošībai saistītiem jautājumiem. Eh, tā ļoti aktīvi piedalās eh, diskusijās un pārdomu procesā šajā jomā. Un eh, šis nu, Brexit process un tas, ka apvienotā karalista gatavojas pamest Eiropas Savienības valstu loku, no nu, arī tam varētu būt zināmas sekas. Un visbeidzot, apvienotā karaliste ir e, dalība valsts, kurai ir visliberālākā pieeja kosmosa jautājumiem, un tie, kas varbūt nav pilnībā pārliecināti par šo faktu, te es varu parādīt attēlu, grafiku, kas e, ir iekļauts vienā no pētījumiem, ko publicēsim tuvākajās e, nedēļās, un šeit jūs varat redzēt privātās investīcijas kosmosa sektorā un uh, konkrētāk ņūspējas ietvaros. Un te mēs varam redzēt, ka apvienotā karalista pilnīgi skaidri ir uh, pirmajā vietā. Tātad tur notiek um, šāda rakstura darbības vislielākā mērogā, apmēram viena trešā daļa no visām darbībām, kas notiek Eiropā. Uh, tās ir uzsākts Eiropas apvienotajā karalistē. Tas arī atspoguļo, cik īpaši ir apvienotās karalistas pozīcija, un tā ir tāds īpašs dalībnieks. Pie tā atgriezīšos vēl vēlāk, bet varbūt parunāšu par to, kādas varētu būt potenciālās sekas tām, kā apvienotā karaliste pamata Eiropas Savienību. Kāds varētu ietekmēt dažādas vadošās programmas. Pirmām kārtām sākšu ar uh, Kopernikus programmu Gribu atgādināt, ka apvienotā karaliste visticamāk eh, turpinās darboties ESA, OMECA, ECM, WF, Merkator un citos. Tāpat Merkator ir eh, jūrniecības novērošanas programma. Tās apvienotai karalistei dos eh, pieeju ļoti daudzām datu kopām, bet arī Kopernikus balstās uz brīvu datu politiku, kas arī nodrošinās un to, ka šie dati lielā mērā būs pieejami arī apvienotajai karalistei. Tātad daļa datu varētu būt eh, ierobežots eh, piekļuvas, varētu būt arī potenciālas eh, problēmas mm, piekļuvēji mm, konkrētiem datiem, bet galu galā svarīgākais ir iespēja apvienotās karalists rūpniecībai turpināt piedalīties Kopernikus programmā nākotnē. vai nu eh, slēdzot līgums taisnē ar Eiropas komisiju vai arī izmantojot publiskā iepirkuma noteikums Eiropas Savienībā un te, eh, protams, jāpatur prātā tās, kas notiek Eiropas kosmosa aģentūras ietvaros. Bet Kopernikus ir eh, tādas sadarbības programmas savos pamatos un man nav šaubu, ka visu pušu interesēs ir un būs turpināt darbu un nodrošināt šo pēc iespējas plašāks līdzdalības pamatu. Tātad, jo plašāka šī līdzdalība, jo labāk programmai. Tā ka šeit es sagaidu, ka būs kaut kādas vienošanās, lai nodrošinātu harmonisku un līdzsvarotu apvienotās karalistas līdzdalību nākotnē, bet, eh, nu, eh, tas ir eh, tāds mans pieņēmums, mans minējums šobrīd, balstoties uz man rīcībā esošo informāciju tālāk. Mm, drošība kosmosa jomā. Tātad atkal šeit ir ļoti svarīga apvienotās karalists līdzdalība, tātad tās līdzdalība SST un SSA EU programmās. Protams, ir iespējams nodrošināt kaut kādu piekļuvi zināmiem datiem, bet šajā jomā gribu teikt sekojošo. Man ir mazāk bāžu, jo pirmām kārtām šī programma vēl tikai top, tā tad tur vēl ir iespēja dažādas sarunas vest nākotnē, arī vidustermiņa nākotnē. Otrām kārtām, tāpēc, ka nav tur iesaistīti tādi būtiski aktīvi no apvienotās karalists puses. Tātad ne Francija, ne apvienotā karalists nedod ieguldījumu ar saviem aktīviem, tā ka, nu, te nav problēma ar šo perspektīvu skatījumu no visu 27 valstu puses tālāk. Par komerciāliem operatoriem apvienotajā karalistē ir izstrādāts sadarbošanās ietvers eh, datu apmaiņai starp šiem operatoriem par eh, stacionālajām orbītām un tāpat arī, lai nepieļautu dažādas eh, saduršanās kosmos telpā. Bet, eh, jāsaka, to visu neskars eh, Brexits. Un visbeidzot, šajā jomā ir zināmi pakalpojumi, kas ir mm, iegūstami no ASV, Uh, un ir diezgan tāda liela pārliecības pakāpe, ka šos uh, pakalpojumus arī turpinās uh, sniegt um, tādā komerciālā izteiksmē arī nākotnē. Nu, tā tad te ir varbūt mazāk šo bāžu faktoru. Tā, tālāk, Govsatkoms. Tā ir viena no jaunajām programmām ko ierosināja Eiropas Savienība un šī satkoms, tātad valstu komunikācijas un drošības komunikāciju satelīti. Tā ir vienīgā tāda joma, kur apvienotā karliste ir izvērsus tādu ļoti spēcīgu savas valsts kosmosa politiku un gadu laikā tā ir izveidojis vairākus uh, būtiskus satkums no Skynet uh, sērijas, Skynet 5 un Skynet 6 šobrīd, uh, par tiem tiek vestas sarunas tādā plašākā ietvarā skatoties. Apvienotās karalists rūpniecība arī ir iesaistīta šajā satkuma biznesā. Un šķiet, ka tas arī īpaši nākotnē nemainīsies. Tas ir um, privāts un komerciāls darbības sektors. Un arī šī programma nerada tādas īpašas problēmas. Tālāk, Galileo nākamā programma. Gribu atgādināt, ka apvienotā karalists sākotnēji bija ārkārtīgi noskaņot pret šo programmu, un tad, kad tika pieņemts lēmums par programmu, tad viņi uzstāja un arī panāca ļoti spēcīgu pozīciju savai rūpniecības nozarei attiecībā uz PRS, tātad ar šo drošības drošības saistīto pakalpojumu. Un tā ir programma, kas arī rāda, nu, šobrīd tādas lielākās eh, pretrunas problēmas, un kur arī varētu būt lielākā mērā traucēta apvienotās karalistas līdzdalība. Galvenais secinājums, ko vajadzētu te izdarīt, ir tāds, ka, ja mums būtu kaut kas nepieciešams, lai nodemonstrētu, cik būtisks ir investīcijas Galileo, tad es domāju, ka visas šīs diskusijas tik tiešām uh, Eh, sniedz mums ļoti daudz argumentācijas, un tas tik tiešām parāda, ka šī programma ir ārkārtīgi vērtīga. Tālāk. Eh, visi signāli civilajā sektorā, ieskaitot EGNOS, eh, paliks spēkā par PRS. Te ir nu, jautājums zīme, tur vēl ir jālēma, kā tas tālāk būs. Un Te ir runa par to arī, tātad jautājums par to, kā apvienotās karalists rūpniecība varēs tālāk uh, piedalīties. Tātad kāda varētu būt tālāka piekļuva signālam apvienotajā karalistē? Nu, tas, manuprāt, ir diezgan vienkāršs jautājums, vai, nu, teiksim, relatīvi vienkāršs, bet sarežģītākais ir apvienotās karalists nozars iesaistība uh, sistēmas drošības pārvaldībā. Tātad vai mums vajadzētu viņiem dot šādu piekļuvu vai nē, Tas ir eh, kritiski svarīgs jautājums, kurš ir jāatrisina. Bet, eh, un tagad eh, arī tuvojos noslēgumam, tātad Case for Space Brexit ietvaros. Gribu uzsvērt, cik svarīgi ir visi šie aspekti ietekme uz kosmosa politiku. Ekonomiskā eh, ziņā sektors ir samērā mazs, bet eh, nu, šī ietekme ir ārkārtīgi liela. Otrām kārtām. Apvienotai karalistei nav tāda ļoti izteikta kosmosa eh, tehnoloģija uzņēmumu, bet neskatoties uz to, viņi pārvalda 17% rūpnieciskās darbības Galileo programmā un arī apvienotās karalists uh, kosmosa nozara ir ļoti orientēta uz uh, eksportu. Un pat, uh, um, kaut gan ESA un uh, pētniecība un inovācijas, to Brexits īpaši neskars, jautājums saglabājas. Vai ar to pietikt, lai saglabātu šo kritisko masu apvienotās karalists kosmosa nozarei? Tā tad, jo, ja tā nebūs, tad tas uh, principā nepieļaus viņu kosmosa sektoram būt konkurētspējīgam. Un ESA parasti ir šāda tipa programmas un Eiropas eh, Savienības programmas, eh, Galileo, Kopernikus ir tādas, nu, ļoti apjomīgas programmas, un tādas, tādas, ka šīs programmas arī varētu nodrošināt to nepieciešamo kritisko masu. Tā tad eh, apvienotā karalista varētu saskarties ar potenciālām problēmām, runājot par piegādes ķēdēm, runājot par šīm mm, izšķiroši svarīgajām tehnoloģijām un visbeidzot aizsardzība un drošība. Šie jautājumi ir jārisina tādā konsekventā veidā, un par to tiks lēmts tādā vispārīgā izteiksmē Eiropas Savienībā. Protams, apvienotā karalista dos savu ieguldījumu uh, šajā politikā, uh, kosmosa sektorā. Un kosmos iespējami būs, nu, tāds kā uh, prekursors tajā, kā Eiropas Savienība un apvienotā karalists turpinās vai neturpinās sadarboties drošības un aizsardzības jomā nākotnē. Paldies! Paldies! Tortors kungam tagad mēs varam dot iespēju kolēģiem uzdot jautājumus un Van Bremtes kundze pirmā no sociāldemokrāta grupas lūdzu. Paldies! Priekšsādātāji, es gribēju izteikties ne savā vārdā, bet uh, Terēzes Grifins vārdā. Uh, viņa man palūdza nolasīt jautājumus un uh, viņas komentāru, jo viņi nevar piedalīties mājās, viņiem ir leiboristu konference, mm, kurā viņai jāpiedalās. Un tā tad, ja drīkst, es Terēzes Grifins uh, vārdā gribētu izteikties. Uh, Brexits vēl nav noticis, vēl nē, bet uh, mēs jau jūtam ietekmi un uh, atbilstoši IPPR uh, ziņojumam. Uh, apvienotās karalistas ziemeļu daļa cietīs daudz vairāk no Brexit nekā dienvidu daļa. Valdības veiktais ietekmes novērtējums parāda, ka 2,5% IKP tiks zaudēta ziemeļa rietumu zonā, ja izmant, izraudzīsies ekonomisko zonu, otrām kārtām, ja Kanādas tipa līgums tiks izvēlēts, tad kad 6% un 12% tiks zaudēti, ja būs šis smagais Brexits. Tā tad būs ietekme tādā gadījumā uz apvienotās karalists biznesa darbību un nodokļiem. Uh, Apmēram 45 miljārdi gadā ir vērts šī iekšējā tirgus līdzdalība, miljoniem darbvietas ir saistīts ar to, un tāpat arī miljoniem iekšējo tiešo investīciju nāk no Eiropas Savienības. Strādājošie jau tagad zaudē darba vietas, tāpēc, ka uzņēmumi samazina savus apjomus vai pārceļus, reaģējot uz šiem Brexit procesiem. Uh, Un to mēs esam jau redzējuši. Eh, Jaguar un Landover, tātad eh, autobūvas uzņēmumi pārvietojas ārpus eh, apvienotās karalists un daļai arī samazināt ražošanu. Un Brexits bez jebkāda risinājuma novadīs pie tā, ka visa ražošana tik pārnest uz Slovākiju un potenciāli tiks zaudēts 40 tūkstoši darba vietas un 250 tūkstoši darba vietas attiecīgi arī piegādes ķēdē. Kosmos politikas sektorā apvienotā karalists piedalās uh, Eiropas eh, kosmosa aģentūrā un tās programmās, un ja tā izstāsies, tad tas nozīmē, ka apvienotāji karalistē būs mazāk iespēju un ietekmes, protams, kosmosa programmās, un būs arī ierobežot piekļuvu satelītiem, eh, kosmosa tehnoloģijām un pētniecības programmām kas nozīmē, ka a, eh, aviācijas un kosmosa nozara varētu zaudēt 8,5%. Airbus ir norādījuši, ka viņi nodos citur savus līgumus transporta sistēmās. Uh, Deksits bez risinājuma, bez darījuma nozīmē, ka zaudētu atkal investīcijas šajā jomā apvienotā karalistē. Airbusā strādā 14 tūkstoši cilvēku 28 atrašanās vietās un apmēram pusi no tām ir Velsā un apmēram 100 tūkstoši darba vietu ir vēl tālāk piegādes ķēdē un Grifins kundze Mm, tikai izsaka aicinājumu, es pilnībā viņu saprotu. Mm, viņai ir jautājums, kā to viņa var izskaidrot saviem vēlētājiem, savā reģionā, visiem šiem cilvēkiem, kam ir tik milzīgs risks zaudēt savas darba vietas tad, ja šī nozara tik smagi varētu ciest. Un tātad tāds arī viņas jautājums un komentārs. Paldies! Paldies, Van Brents kundzei! Mēs uzklausīsim vairākus jautājumus un tad dosim iespēju atbildēt. Un tagad Dandegar kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es gribēju teikt, ka es pilnībā piekrītu tam, ko teica mūsu viesi. Man ir eh, jautājums jums, vai varbūt pat vairāk Britu valdībai, vai viņi vispār zina, kāds ir šī piedzīvojuma rezultāts? Vai viņiem ir vispār kaut kāda nojausma? jo man ir uzrunājuši gan šeit, gan no Britu universitātēm. Nu, daudz cilvēki. Un tad jautājums ir tāds, kas notiks ar sadarbību? Kāda būs, piemēram, mūsu pozīcija saistībā ar apvārsni 2020? Man atbild ir tāda, jūs esat dalība valsts, ja gribat izstāties – nu tad ņemiet vērā visu, kas, kas ar to nāk līdzi. Pagājušo nedēļu, manuprāt, es tikos ar Baņē kungu un tiešām uzmanīgi klausījos, ko viņš teica. Viņš principā simtprocentīgi at, viņa teiktais simtprocentīgi atbildi tam, ko jūs minējāt, gan faktuāli, gan procentuāli, gan tā tālāk, lai, lai gan varbūt eh, nu, tā tēma tieši nebija tāda pati. Tad man ir tikai viens jautājums, vai vispār ir sapratne? Jūs sakat, jā, Britu rūpniecību ietekmēs, cilvēkus ietekmēs, tirdzniecību ietekmēs. Vai Lielbritānijā vispār ir sapratne par šo, šo situāciju? Vai politiskie pārstāvi to apzinās? Viņi saprot sekas, jo mēs jau šeit runājam Briselē. Un tas viss ir klausāms un redzams internetā, bet es īsti nezinu, cik daudz no Lielbritānijas mūs skatās un klausās. Vai viņi saprot, kas notiks pēc sešiem mēnešiem, kad būs šis Brexits? Kas notiks pēc tam? Paldies! Paldies. Dašanovska kungs tagad lūdzu. Lielas paldies. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Labdien! Es gribēju pateikties par šo ļoti sīko aprakstu par projektiem, par jautājumiem, problēmām, ko varētu radīt Brexit šīm programmām. Es uzskatu, ka Kopernikus programmas jautājums varētu risināt diezgan vienkārši, kā jau tas tika minēts, piemēram, izmantojot tirzniecības nolīgumu. Bet man ir jautājums par Galileo. Es šeit īsti problēmas ar PRS neredzu. Uh, Varbūt, ka arī tur var izmantot tirzniecības nolīgumu. Bet pats projekts Galileo kā tāds, īpaši, ja mēs runājam par drošības sistēmām, un man liekas, ka diezgan būtu nožēlojami, ja pēkšņi Lielbritānija kļūtu par trešo valsti šai projekta sakarā, jo tā tomēr ir ļoti svarīga valsts Eiropas projektam. Un man ir eh, šāds jautājums. Vai jūs saredzat kaut kādu gudru un, un saprātīgi pamatotu veidu, kā virzīties uz priekšu veidā, lai Lielbritānija nekļūtu par šo trešo valsti, bet tiešām eh, joprojām piedalītos Galileo projektā? Jo vismaz pašlaik izskatās, ka tā būs ļoti veiksmīga programma Un es tiešām redzu, ka tas būs liels šķērslis, ja mēs nespēsim šo situāciju atrisināt. Jo īpaši šīs ļoti dārgās programmas sakarā. Paldies, un tagad došu atkal vārdu mūsu lektoriem, lai pavisam dažās minūtēs viņi iekļautos un sniegtu kopsavilkumu. Jā, tiešām ļoti īsi. Uh, nu, jāsaka, šis tiešām ir ļoti svarīgs jautājums kā jau minēja šeit godātie deputāti. Tiešām ir bijuši daudzi mēģinājumi, lai noskaidrotu, ko tad Lielbritānija zaudēs izstājoties. Un, protams, ka tas ir atkarīgs no tā scenārija, piemēram, saistībā ar tirzniecības politikām bet tas būs lielā mērā arī atkarīgs no tā, kāda veida rūpniecības politika Lielbritānija izvēlēsies sev, un par to tomēr ir diezgan liela neskaidrība. Gan attiecībā uz tirzniecības politiku, gan attiecībā uz rūpniecības politiku. Pie tā vēl darbs eh, notiek, bet, nu, principā tas padara lietas vēl neskaidrākas. Nu, ja mēs runājam par sekām e ES 27 valstīs, jā, tur būs e, kaut kādas sekas. Protams, ka tas nav nekāds ieguvums, ja Lielbritānija izstājās tieši pretēji. Arī mēs no tā zaudēsim. Bet, diemžēl, nav pētījumu par šo negatīvo ietekmi, jo arī šeit ir liela neskaidrība. Uh, Nav skaidrs, skaidrs kādas būs mūsu tirzniecības attiecības, kāda būs Lielbritānijas rūpniecības politika, kādas būs šo pārējo valstu politikas. Tad mēs šeit šīs 27 valstis varam darīt to, ka mēs varētu varbūt skaidri pateikt, kādu šo politiku mēs gribētu redzēt pēc Brexita, ņemot vērā šo savstarpējo sasaisti, vērtību ķēdi, uh, manuprāt, mums šajā ziņā tomēr ir jānodrošina, ka ir šī daudzpusējā multilaterālā tirsniecības politika, ka mēs pievēršamies rūpniecības politikai, kas ir vērsta uz ieguldījumiem inovatīvos uh, aspektos, lai mēs varētu gūt šo vērtību no vērtību ķēdēm, lai mēs varētu daudz labāk reaģēt uz visām šīm neskaidrībām vērtību ķēdēm. Mums tiešām ir jādara viss, lai Eiropas Savienībā mēs joprojām pieturētos pie daudzpusējām uh, tirzniecības politikām, atvērtām politikām, vienlaikus aizvien agresīvāk investējot rūpniecības politikās, kas ir balstīts uz inovācijām. Šantaša kundze, lūdzu. Uh, jautājums par to, vai Lielbritānijas iedzīvotāji saprot. Nu, vismaz uzņēmumi saprot. nu, dažkārt MBU varbūt nepārāk apzinās. Daži nemaz nezina, ka produkti, piemēram, viņi nonāk Lielbritānijā. Un es domāju, ka šeit tiešām būtu jādomā par to, lai uzņēmumi tiešām izsekotu, kāda ir, kādas ir viņu piegādes ķēdes. Uh, Un dažkārt šie produkti tiešām nonāk Lielbritānijā, varbūt, ja tas notiek caur Francijas vai Vācijas uzņēmumiem. Nu, savienībā par to būtu tomēr mm, jābūt uh, pamatotai informācijai. Otkārt, es gribēju teikt, ka tirzniecības nolīgums tomēr ir ierobežots instruments. Tur parasti netiek runāts par inovācijām, par inovāciju projektiem. Tāpēc nevajadzētu gaidīt, ka tirzniecības nolīgums šeit kaut kā varētu palīdzēt. Man liekas, ka ar Lielbritāniju mums tomēr ir vajadzīgs kaut kas vairāk. Bet kā jau es skaidroju sākumā, tur ir jābūt tādam pilnīgam komplektam. Nevar runāt tikai par tirsniecību. Nevar būt tā, ka Lielbritānija izvēlas tikai piedalīties apvārsnī, Kopernikus vai kaut kur citur. Visiem tomēr ir vienādi noteikumi, un arī Lielbritānijai ir jāpild tādi paši noteikumi kā pārējām uh, Eiropas Savienības dalībvalstīm. Līdz ar to um, mēs nodrošinam visiem vienādus spēles noteikumus. Protams, ka mēs gribam saglabāt ciešu sadarbību ar Lielbritāniju, bet tas arī lielā mērā ir atkarīgs no Lielbritānijas un Lielbritānijas valdības, kam ir uh, jāizlemj ievērot tos pašus noteikumus, pildīt tās pašas saistības kā Eiropas pusē. Paldies! Dators kungs, lūdzu. Paldies! Nu, ja mēs runājam par Brexitu, es domāju, ka tās sekas ir tādas, ka jūs tomēr kļūstat par trešo valsti. Nu, tas gan nenozīmē, ka jūs nevarat palikt labi draugi. un es piedāvāju dažādus daudzpusējus nolīgumus, eh, kas varētu tikt izmantot, eh, iz, varētu tikt izmantot, lai Lielbritānija varētu turpināt piedalīties šajās kosmosa programmās. Vienīgais kritiskais jautājums, kā jūs pamatī, pamatoti norādījāt, ir PRS, jo šeit ir runa par tādu atsevišķu programmu. Protams, ja ir labi draugi, jūs varat uzaicināt šos draugus pie sevis ciemos, bet tad ir jautājums, vai jūs dosiet draugam mājas atslēgas. Nu, tas ir tāds politisks lēmums, kas būtu jāpieņem. Paldies! Līdz ar to beidzam. Paldies! Paldies visiem lektoriem, kas pie mums ieradās. Un paldies arī par ļoti interesantajām prezentācijām, un paldies arī deputātiem par jautājumiem. Good afternoon. Labdien, dāmas un kungi, kolēģi. Nu, tagad pievērsīsimies balsošanai. Es gribētu lūgt jūs ievietot kartiņas balsošanas ierīcēs. Un tagad veiksim pārbaudas balsojumu, sākam balsot. Izskatās, ka pārāk daudz mūsu šeit nav, nu, vismaz pagaidām. Varbūt vēl kāds ieradīsies. 44 tikai, divas trešdaļas. No kopējā skaita. Nu, beidzam balsot. Nav jau citas izvēles. Tātad sistēma darbojas. Man nav kartiņas. Vai nu es skrienu pakaļkartiņā, vai jūs man ieskaitat manuāli? Nu, tad sāksim. Vispārējais budžets 2019. gadam. Referents Jens Gaiers. Tad visas sadaļas. Pirmais kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. Papildinājums pirmam pie kompromisam par, pret, atturās, pieņemts. Piektais par, pret, ar. pārbaudīsim. Tātad piektais grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts sestais, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 13. par, pret, atturās pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 19. par, pret, atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Papildinājums šim kompromisam par, pret, atturās pārbaudīsim. Tātad papildinājums ceturtam kompromisam. Beidzam balsot. Noraidīts. Nē, pieņemts, pieņemts, atvainojas, saka priekšsēdētājs. Tā tad viss kārtībā pieņemts. 25. par, pret, atturās, pieņemts. 26. par, pret, atturās, pieņemts. 7. par, pret, atturās. 28 par pret atturās pieņemts. 29. par pret. Vēlreiz 29. pārbaudīsim. Nebija skaidrs, tātad pārbaudam elektroniski. Vismaz man nebija skaidrs. Beidzam balsot. Tātad, kā jūs redzat, tiešām Ļoti cieši rezultāts. Tā piektais kompromiss par, pret, atturās pieņemts, 3 piektais par, pret, atturās noraidīts, 3 ceturtais par, pret, atturās noraidīts, 3 septītais par, pret, atturās noraidīts. Tagad galīgais balsojums, personālais balsojums, jautājums par darba kārtību. Mēs par 3 trešo, 33. nebalsojām. Tā 28. tika pieņemts, līdz ar to arī šis tika pieņemts. Tātad galīgais balsojums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, pilnīgi skaidri pieņemts. Apsveicam referentu. Tātad atzinuma projekts par direktīvu par noteiktu plasmasas produktu ietekmes mazināšanu uz vidi referente Bārbara Kapele. Pirmais kompromiss par, pret, pārbaudīsim. Pirmais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 85. par pret atturos noraidīts. 86. 7. kopā par pret pārbaudīsim. 86. 87. kopā. Beidzam balsot. Pieņemts. 88. par pret atturās noraidīts. 89. par pret pārbaudīsim. 89. Beidzam balsot. Pieņemts. 90. par pret atturās atturās pieņemts. 93. par, pret, atturās noraidīts. 91. par, pret, atturās pārbaudīsim. 91. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. par, pret, atturās Pārbaudīsim. 92. Beidzam balsot. Noraidīts. 94. par. Pret. Atturās. Jāpārbauda. 94. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. par pret atturās noraidīts. 96. par pret atturās noraidīts. 97. par pret atturās pieņemts. 98. par pret atturās noraidīts. 99. par pret atturās noraidīts. 100 par pret atturās noraidīts. 101 par pret atturās noraidīts. Kompromiss 2A par pret pārbaudīsim. Kompromiss 2A. Mums ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem. Tātad 2A. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 124 par, pret, at, vēlreiz 124 par, pret, atturās, noraidīts. 125, 126, 127 kopā par, pret, atturās, noraidīts. 128 par, pret, pārbaudīsim, 128. Beidzam balsot. Noraidīts. 129 par, pret, atturās, noraidīts. 130 par, pret, atturās, noraidīts. 131 par, pret, atturās, pārbaudīsim. 131. Beidzam balsot. Noraidīts. Kā redzam, 132 par pret atturās. Pārbaudīsim. 132. Beidzam balsot. noraidīts. Tagad. Simtu trīsdesmitais tika noraidīts. Tagad ir 135. par, pret, at, atturās, noraidīts. 136 par, pret, atturās, noraidīts noraidīts. 137 par, pret, pārbaudīsim, 137. Beidzam balsot. Noraidīts. 138 par, pret, atturās, noraidīts. 139, 140 par, pret, pārbaudīsim. Divi grozījumi, 139 un 140. Beidzam balsot. Noraidīts. Jūs balsojat par vai pret? Noraidīts. 141 par, pret, atturās, noraidīts. 142 par, pret, atturās, noraidīts. 143 par, pret, atturās, noraidīts. 144 par, pret, atturās, noraidīts. 145 par, pret, pārbaudīsim. 145. Beidzam balsot. Trešais kompromiss par, pret. Pārbaudīsim trešais kompromiss. Kompromiss ir svarīgi pārbaudīt. Trešais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 152 par, pret, atturās, noraidīts 153 par, pret, pārbaudīsim. Lūdzu, celiet rokas, jo citādi nevar redzēt. 153. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret. Pārbaudīsim. Ceturtais kompromiss. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad mums ir divi grozījumi kā papildinājums. 163. un 165. Tagad 163, kas par pret atturās pieņemts. 165 par pret atturās pieņemts. Tagad 169 par pret atturās pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pārbaudam. Piekto kompromisu pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. 180 par, pret, atturās, pieņemts. 8 par, pret, pārbaudām 8. 8 grozījums. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 181, kas par, pret, atturās. Pārbaudīsim. 181. Beidzam balsot. Noraidīts. 182 par, pret, atturās, noraidīts. 183 par, pret, atturās, noraidīts. 184 par, pret pret. Pārbaudam 184. 184. Beidzam balsot. Pieņemts. 185 par pret atturās noraidīts. 186 par Nē, 185. Tātad pārbaudām 185. 185. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, tiešām ļoti laba doma. 186 par, pret. Pārbaudam arī 186. Beidzam balsot. Pieņemts. 187 par, pret atturās pieņemts. 188 par pret pārbaudam 188. Beidzam. Noraidzīts 189, kas par pret pārbaudam arī 189. Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais kompromiss. Domāju, ka jābalso elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Spiediet pogas. Beidzam balsot. Sastais kompromiss. Pieņemts. Ļoti labi. 205. Kas par pret atturās pieņemts? Atvainojas noraidīts 206 par pret atturās pieņemts, 207 par, pret atturās pieņemts, 208, 218 saka priekšsēdētājs par, pret atturās noraidīts, 209 par, pret atturās pieņemts, 212 par, pret atturās noraidīts, 213 par, pret atturās noraidīts. 214 par pret at, pārbaudīsim 214. Beidzam balsot. Nu, kundze, kā jūs, jūs, jūs noraidat? Nu, jebkurā gadījumā. Šoreiz nav svarīgi, noraidīts jebkurā gadījumā. 215. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 16, 216. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 217 par. Pret. Atturās. Pārbaudām 217. Beidzam balsot. Pieņemts. 218 par, pret, atturās, noraidīts. 219 par, pret, atturās, noraidīts. 220 par, pret, atturās, noraidīts. 221, 222, abi kopā par, pret, pārbaudam divus grozījumus - 221 un 222. Beidzam balsot. Pieņemti. 2, 2, 3. Tā pārējie atkrīt. Tagad 242. 2, 4, 2. Nākošā lapa, apakšējā daļā 2, 4, 2. Paksas grozījums 2, 4, 2. Kas par? pret, atturās, noraidīts. 243, 244, kas par, pret, at... pārbaudīsim elektroniski. 243 un 244, beidzam balsot. Noraidīts. 245, kas par, pret, atturās Pārbaudīsim elektroniski 245. 245. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 246 un 247. Kas par? Pret? atturās. Pārbaudīsim elektroniski divi grozījumi - 246. un 247. grozījums. Beidzam balsot! Pieņemts. 248 par, pret. Pārbaudīsim elektroniski 248. Nav īpaši labi saredzams, kā jūs balsojat. Beidzam balsot. Noraidīts. 249, kas par pret atturās pieņemts. 250 par pret atturās noraidīts. 251 par pret jāpārbauda. 251. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 252. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 253 par. Pret. Pārbaudam. 253. grozījums budžetā. Eh, tā tad ir, lai būtu pārliecināts, ir jāpārbauda. Beidzam balsot. Kā jūs balsojat? Jā, nu, pilnīgi labi saskatāmi. 253. tiek noraidīts. 254. Kas par? Pret. Pārbaudam vēlreiz. 254. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 5, 5. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 2, 5, 6 par. Pret. Pārbaudam. Jāpārbauda, jo jūs neceļat rokas. Ir ļoti grūti saskatīt, kā jūs vēlaties balsot. 256. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 2, 5, 7. Kas par? Pret. Atkal nevar redzēt. Jūs neceļat rokas. Neko nevar redzēt. 257. Pārbaudam elektroniski. Nu, diemžēl, bet tā ir jādara. Beidzam balsot. Noraidīts. 258. Kas par? Pret. Atturās. Pārbaudam. 258. Beidzam balsot. Noraidīts. 259, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 260, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 261, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 262, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 263 par pret, noraidīts. 264 par, pret, atturās, noraidīts. 265 par, pret. Šoreiz būs jāpārbauda 265. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 266, kas par pret atturās noraidīts. 267 par pret atturās noraidīts. 9 par pret atturās pieņemts. Septītais kompromiss. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 16 par. Pret. Atturās. Pieņemts. 17 par. Pret. Pārbaudam elektroniski. 17. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss Balsojam elektroniski. Astotais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 24 par, pret, atturās, noraidīts. 25 par, pret, atturās, pieņemts. 26 par, pret, atturās, pieņemts. 27 par, pret, atturās Pārbaudīsim šo 27. grozījums. Tātad pārbaudam 27. Beidzam balsot. Pieņemts. 28 par, pret, pārbaudam 28. grozījums. Balsojam par 28. un beidzam balsot. Pieņemts. 30 par. Pret. Atturās. Pieņemts. 9. kompromiss. Balsojam elektroniski. 9. kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 37. par. Pret pret pārbaudam 37. Beidzam balsot. Jūs, kundze, pieņemts. Desmitais kompromiss par pret. Atvainojos, saka priekšsēdētājs pieņemts, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Tas būs labāk. Kompromiss ir jāpārbauda. Tātad desmitais kompromiss pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 41 par, pret, atturās pieņemts 42 par, pret, pārbaudam elektroniski 42. Beidzam balsot. Noraidīts, es saprotu. 43 par, pret, pārbaudam 43. Beidzam balsot. Pieņemts. 44 par, pret, atturās, noraidīts. 45 par, pret, pārbaudam, 45. grozījums. 45. Beidzam balsot. Noraidīts 46 par, pret, atturās pieņemts. 47 par, pret, atturās pieņemts. 48 par, pret pret atturās pieņemt 49 par pret atturās pie noraidīts 1 par pret pārbaudam pirmo. Pārbaudam elektroniski pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 50 50. grozījums. Balsojam par 50. par, pret, atturās, pieņemts. 52 par, pret, atturās, pieņemts. 53 par, pret, šis ir jāpārbauda. 53. grozījums. Beidzam balsot. 53. ir noraidīts. 54 par, pret, atturās, pieņemts. 11. kompromiss balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss balsojam elektroniski. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais par. Pret. Atturās. Pieņemts. 62 par. Pret. Jāpārbauda 62. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 63 par. Pret. Pārbaudam arī šo 63. Beidzam balsošanu. Noraidīts piektais par, pret, atturās, noraidīts 64 par, pret, atturās, pieņemts 65 par, pret, pārbaudam 65. To. Beidzam balsot. Pieņemts. 67 par. Pret. Pārbaudam arī šo. 67. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts 69 par. Pret. Atturās. Jāpārbauda. 69. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Sež, tas nozīmē, ka tagad ir 68. par pret. Pārbaudam elektroniski. Diemžēl nevar redzēt. Tātad 68. beidzam balsot. Noraidīts. 70 par pret pret atturās pieņemts 71 par, pret atturās noraidīts 72 par, pret atturās noraidīts 73 par, pret pārbaudam 73. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 74 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 75 par. Pret. Pārbaudām 75. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts 77. tika atsaukts, 76. kas par, pret, atturās, pieņemts. Labi, pārbaudām 76. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. Kas par? Pret atturās pieņemts 79 par pret. Pārbaudām 79. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums personāli. Personālais galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referenti. Draugi, liels, līdz ar to liels paldies. Esam beiguši balsot. Esam tieši pabeiguši laikā, tā kā plānots. 16.30. Līdz ar to pārējiem pie nākošā darba kārtības punkta. It means Uh, Darbie draugi, īsts pārtraukums uz trīs minūtēm. Ja vēlaties atstāt uh, šīs viesmīlīgās telpas, tad lūdzu dariet to nekavējoties. Nu, atvainojos, ka esmu tāds uzstājīgs, bet uh, vēlamies arī uzreiz turpināt darbu. Tā kā trīs minūšu pārtraukums tagad. Hello. Mr. Peterson. Labdien, vēlreiz. Draugi, kolēģi, turpināsim darbu. Satīties darba kārtības punkts. Mūsu darba kārtībā tātad EU. EU augšējā līmeņa domēna nosaukuma ieviešana un darbība. Referents. Kolēģis Frederiks Federlejs. Viņu gan šodien aizstāja kolēģis Petersens. Kurš savukārt aizstās arī mani? Aizstāja pirms brīža, respektīvi. Tātad par šo ziņojumu runājot, eh, kā jūs ziniet, šis eh, augšējā līmeņa domēns, eh, tā dabība nosaka 2002. gada regula. Kopš tā laika tas ir nu, kļūst par uh, labi funkcionējošu domēnu, tomēr juridiskais satvars ir mazliet novecojis, un tādēļ tas ir jāpārskata, lai nākotnē šīs domēns eh, darbotos eh, labi, elastīgi, un komisijas priekšlikums šeit, nu tā mērķis patiesībā arī ir eh, atsaukt pastāvošo tiesību aktu. Svarīgi lūk to piezīmēt. Nu, tagad vārds kolēģiem Petersenam. Lūdzu, sāciet mūsu diskusijas. Vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Un pirmkārt, atvainojos Federālajai kungu vārdā, kurš nevarēja šodien ierasties. Jaunais priekšlikums par uh, augšējā līmeņa domēnu, tā mērķis ir uh, uh, tātad atsaukt, ma mainīt, aizviet, aizstāt pat labas pagājušos tiesībās, lai gan šis domēns strādā labi, tiesiskais atvers jāmaina, tas jāpielāgo tiešsaistes vidē, kas eh, mainās eh, tik ātri un mainās arī tirgus. Atbilstoši digitālā vienotā tirgus eh, stratēģija, patreizējā iniciatīva rauga mm, nodrošināt to, lai šis augšējā līmeņa domēns, kas līdz šim strādājas tik labi, turpinātu sekmīgi darboties arī nākotnē, nodrošināt to, ka mm, maksimāli daudz Eiropas Savienības pilsoņu varētu baudīt šī domēna sniegtās priekšrocības. Referents pozitīvi vērtē priekšlikumu Viņš atbalsta mēģi, ka ir nepieciešams sekot līdz tam, cik strauji tad attīstās eh, attiecīgais tirgus. Un, digitālā tirgus dinamika nodrošina to, ka nākotnē tiesību aktiem būtu elastīgiem. Un šie domēni ir svarīgi Eiropas Savienības tiešsaistes identitātei. Referents uzskata, ka tā ir iespēja iestādēm, uzņēmumiem, pilsoņiem gūt iespēju tātad piekļūt šiem augšā līmeņa domēniem, tos izmantot, un ar to viņus varēs viegli identificēt kā daļu no Eiropas Savienības uh, kopienas, kas attiecīgi strādā pēc vien, vieniem tie pašiem noteikumiem un kam ir viens tās pašas vērtības. Priekšlikumā izklāstīti uh, vispārīgie principi, kā var pieregistrēt uh, domēnu.eu. Tur ir pieminēti atbilstības kritēriji, reģistrācijas kritēriji, kā arī gadījumi, kuros šo domēnu var atņemt. Tāpat arī valodas, piemēram, tiesības, jurisdikcija, Un tas, kā tad reģistrā tiek uzturēt šie domēni, nu, kā ir akreditācijas procedūra atbildīgām iestādēm ir reģistriem. Nu, te ir runa arī par to, kā komisija ieceļ šīs iestādes, kāds ir svarīgākās atbildības, nu, un priekšlikumā debat ir noteikti principi un procedūras attiecībā uz to, kā tad funkcionēs šis domēns. Nu, kā teicīgi, ir jābūt līgumam ar uh, uh, reģistru. Uh, Tā skaitā lūk, kādi principi. Tātad eh, referents vēlas uzsvērt to, ka jā, jāsakmē Eiropas Savienības vērtības eh, - daudzvalodība, eh, datu privātuma ievērošana, patērētāju aizsardzība, kā arī cilvēktiesības. Jūs sevišķi runājot par to, kā būtu jāsargā cilvēktiesības, jānodrošina likumi, tad tiesiskums tieši šeit referents ierosina noteikti papildus garantijas. Tāpat arī Eiropas parlamentam jādod lielāka kontrola par kritērijiem, uh, kā arī reģistru mm, mm, izvirzīšanu un, un uh, pieņemšanu. Te jāpieņem deleģētiem aktiem. Un uh, viens jautājums, kas pelnīgs mums turpmāk uzmanību referenta prāta, ir tas, vai reģistru iecelšanu un noteikšanu uh, nevajadzētu paredzēt tikai bezspēļas organizācijām, arī varbūt te ir jādod iespēja arī kādiem uzņēmēju darbībai un peļņai. Referenta prāt, ja mēs varam nodrošināt labu regulatīvo satveru un arī um, atbilstīgu parlamenta iesaisti attiecībā uz tātad šie regulē nepieciešamo normu noteikšanu, tad, tad varbūt varētu arī būt dažādi risinājumi. Visbeidzot, referents pateicis komisijai par to, ka komisija bija pretimnākošana, atbildēs visiem mūsu jautājumiem par šo priekšlikumu, un referents arī gaida, ka mums būs laba sadarbība komitejā un arī ar citiem ēnu referentiem. Un labprāt uzklausīs kolēģu komentārus. Paldies! Paldies, kolēģi, par jūsu komentāriem. Tautas partijas uh, vārdā kolēģis Kokmāks izteikties. Paldies uh, priekšstādātājiem, paldies arī referentiem, kā arī kolēģim par to, ka stādījāt priekšā šo ziņojumu. Un te jāstrādā gan pragmatiski, gan arī domāju par to, kā uzlabot šo jomu. Nu, domāju, es strādāju labi, nu, bet vienmēr jau kaut ko visu var uzlabot. Ir jāuzlabo digitālais iekšējais tirgus, jāstiprina e, es e, tiešsaistes identitāte un e, jāsakmē pārobežo tirsniecība. Te es raugos uz šo jautājumu no digitālā tirgus viedokļa. Tas jau kādīgi svarīgi, lai to panāktu. Nu, te iezīmējas divas tādas tēzes, ko vajadzētu uzsvērt, kur nu, varbūt mēs varētu arī nedaudz piestrādāt, lai uzlabotu situāciju. Proti, ar risinājumiem jābūt vienkāršam, lai būtu pēc iespējas vairāk lietotāju šī domēna, un vienlaikus arī drošam, lai tie, kas izvēlas izmantot eh, šī domēna iespējas, būtu droši, ka viņi nenāksies saskaties ar hakariem, kiberuzbrukumiem eh, un tā tālāk. Tad, tā Tātad vienkāršam un drošam, drošam un vienkāršam jābūt šim mehānismam. Un savā ziņā šie koncepti ir nedaudz pretrunīgi, jo drošāk jūs vēlaties padarīt kādu mehānismu, kādu tīklu, un tad, tad parasti sanāk, sanāk tā, ka tas ir sarežģītāks. Nu, es nedomāju, ka tā tam jābūt obligāti. Ja runa par konkrētām prasībām un procedūrām, kas tad jānosaka un jāievēro. Un, uh, ja spēsim uzsvērt uh, to, cik svarīgs ir šis vienkāršums un drošība, tad uh, es domāju, ka arī būs vairāk lietotāji. Nu, līdz ar to šis nodrošināsim to, ka šo domēnu varēs viegli izmantot tie, kuriem ir šādas tiesības. Protams, kā komisijas eh, priekšlikumā arī tas ir pareizi noteikts pārsvārtē ir es uzņēmumi un iedzīvotāji, bet tikpat labi arī tie, ka, kuriem ir kāds rūpels Eiropas Savienībā, kas uh, ir dibināts uzņēmums šeit, un kas arī tad vēlētos šo punktu e EU domēnu padarīt par uh, globāli vadošo domēnu visā pasaulē. Komisijas priekšlikums nav slikts. Referents um, statējas vairākiem labiem priekšlikumiem, kurus būtu vērts arī uh, turpmāk pāranalizēt un uh, iespējams atbalstīt. Un, uh, no kādas būs laba diskusija par to, kā tad nodrošināt to, lai šis mehānisms ir drošs un vienkāršs, vienkāršs un drošs. Nešaubos, mums būs labāka sadarbība. Paldies, kolēģi! Vai kāds no sociāldemokrātiem vēlētos izteikties? Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Uh, thank you so much, Erin, on the behalf of. Uh... Paldies. Es gribēju uzstāties Milāra vārdā. Uh, kā regulāri tiek norādīts parlamentai un padomēji, šī regula ir bijusi diezgan veiksmīga kopš tās ieviešanas 2005. gadā. Ja mēs runājam par eh, komisijas novērtējumu eh, šim dokumentam, tad šis jautājums joprojām ir svarīgs, un šis dokuments joprojām ir svarīgs, bet tajā pašā laikā ir jauni izaicinājumi, kas būtu jārisina. Tāpēc tiek atbalstīta referenta pieeja un komisijas iniciatīva atjaunināt šo te regulējumu. Uh, mēs uzskatām par pamatotu un atbalstām. Mēs piekrītam priekšlikumiem attiecībā uz galvenajiem priekšlikumiem un galveno virzību. Komisijas eh, iniciatīva atbilst eh, konsultācijām ar sabiedrību līdz 2017. Eh, gadā. Un jo īpaši pozitīvi vērtējams interesēto personu iesaistīšanā. Atbalstam tos elementus, kur tiek runāts par tiešsaistes identitāti Eiropas Savienībā, arī saistībā ar vienoto tirgu. Doma par to, ka ir jānoslēdz līgums starp komisiju un reģistru, kur tiek ietverti dažādi principi, piemēram, attiecībā uz eh, pārvaldību, arī to mēs varam pieņemt. Šajā posmā ir tikai viens punkts, kur mēs redzam nepieciešamību veikt papildu sarunas ar referentu. ēnu referenta uzrunāja EUIPO. Un tāpēc tagad uh, tiek apspriest iespēja piešķirt pilnvarojumu šai iestādei, uzsākt arī šādu domēnu reģistrāciju papildu uh, preču zīmju reģistrācijai. Tas ļautu uzlabotu augšējā līmeņa domēnu stāvokli un arī veicinātu adrešu reģistrāciju, atļaujot nepārkāpt eh, preču zīmju patieso īpašnieku tiesības. Un EPOši arī piedāvāja strādāt kā sekretariāts. Un komisijai būtu arī jāturpina darbs, lai eh, uzraudzītu reģistra darbību. Eh, mēs joprojām uzskatām, ka darbs šeit būtu jāpildina, jāturpina, un arī šī darba rezultātus eh, mēs eh, piedāvāsim citiem referentiem, ēnu referentiem. Paldies, šo es nolasīju kolēģi vārdā. Paldies. Tātad tas bija paziņojums no, no kolēģa ēnu referenta Šāls Molnara. Eh, ko nolasīja šīs grupas koordinators. Un tagad eh, konservatīva un reformātoru grupas vārdā eh, Tošnovska kungam dosim vārdu. Viņš aizstāv Bašīru kungu. Kolēģis Bašīrs lūdza mani atvainoties viņa vietā un nolasīt paziņojumu viņa vārdā. Viņš ir ēnu referents un eh, viņš kopumā piekrīt šim priekšlikumam. Tiešām domēns ir palīdzējis eh, attīstīt e-komerciju un samazinājis administrīvo slogu. Kolēģis vēlas pateikties referentam par labo priekšlikumu un atbalsta vairumu viņa priekšlikumu. Lai gan mēs piekrītam, ka ne visi visiem vajadzētu automātiski dot tiesības uz uh, domēna nosaukumu .eu. Tomēr ir zināmas bažas par šī jautājuma politizēšanu, jo šeit ir runa par Eiropas vērtību atbalstu. Un ir labi zināms, ka Britu uzņēmumi tuvākā nākotnē varētu zaudēt piekļuvi tiesībām izmantot šo domēnu uh, un referents uzskata, ka vajadzētu atrast risinājumu, kas neapdraudētu šo uzņēmumu darbību. Kolēģis ar prieku gaida iespēju sadarboties ar citiem kolēģiem saistībā ar e, jautājumiem, kas e, e ir saistīti ar starp, savstarpējo savietojamību iekšējā tirgū. Izskatās, ka kolēģi negrib šeit vairāk izteikties tad dosim vārdu DG Connect pārstāvim, eh, kas eh, tātad eh, prezentēs komisijas viedokli. Pirmkārt, es gribēju pateikties Federlī kungam par pozitīvo ziņojumu un par labo sadarbību. Kā tika norādīts, .eu domēns uh, tika piedāvāts jau pirmo reizi pirms 12 gadiem, lai veicinātu vienotā tirgus attīstību, lai nodrošinātu papildu vērtību un arī, lai lietotājiem būtu tāda stabilitātes un drošības sajūta. Pašlaik mums ir apmēram 3,8 uh, reģistrēti lietotāji. Priekšlikums ir paredzēts, lai modernizētu šo tiesisko satvaru, uh, veidot regulu, kas ir vienkāršāk un balstīt uz principiem, vienlaiks nodrošinot nepieciešamo elastību, lai šis domēna nosaukums varētu pielāgoties ātrijām izmaiņām tirgu un izmaiņām arī attiecīgā nozarē. Jaunais priekšlikums uzlabo domēna pārvaldību, izveidojot uh, konsultatīvu padomu, kur piedalās daudzi un dažādi pārstāvi, to starp no privātā sektora, tehniskām nozarēm, dalībvalstīm, pilsoniskās sabiedrības un akadēmiskām aprandēm. Uh, Un šī kopiena tad varētu arī paust savu viedokli par to, kā tiek pārvaldīts šis domēns un kāda pakalpojuma tiek piedāvāti, atbilstīgi tam tai pieeja, kāda tiek izmantota saistībā ar internetu pārvaldību. Šis jaunais priekšlikums arī paplašina tiesības reģistrēt domēnu tiem Eiropas pilsoņiem, kas dzīvo trešās valstīs. Eiropas pilsoņi tagad varēs varēs pievienoties, izmantojot savu uh, Eiropas interneta identitāti jebkurā vietā pasaulē. Mēs uzskatām, ka šī iespēja dod pilsoņiem labu iespēju piedalīties vienotajā digitālajā tirgū, izmantot vienotu tiešsaistes identitāti, izmantojot arī Eiropas vērtības, piemēram, multilingvālismu, drošību un tā tālāk. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Varbūt kolēģis varētu nobeigt šo diskusiju, jo jūs aizstājat referentu, un tas nozīmē, ka arī jums beigās kaut kas jāsaka. Jā, nu tas šķiet ļoti viegli šajā kontekstā, jo ir bijis ļoti daudz konstruktīvu komentāru. Esmu pārliecināts, ka referents noteikti būtu pateicīgs, ka šeit būtu bijis to visu varētu uzklausīt un ir noteikti gatavs turpināt diskusijas par šo jautājumu ar ēnu referentiem. Un es saprotu, ka viņš plāno nobeigt darbu pie šī dokumenta līdz gada beigām un tas izskatās tiešām izdarāms, ņemot vērā jūsu komentārus. Līdz ar to viss paldies, un uh, es arī ar prieku raugos uz iespēju turpmāk sadarboties. Paldies, Petersen kungs! Tagad pārējiem pie svarīgiem paziņojumiem. 26. Paz septembris 6. vakarā ir eh, termiņš, līdz kuram ir jāiesniedz grozījumi, tātad trešdiena, un uh, balsojam novembra beigās eh, plenārsēdē visticamāk janvārī. Paldies! Tagad nākošais darba kārtības punkts taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem eh, paredzētos tiešais starpniecības pakalpojumos. Tātad svarīgi šie te starpniecības pakalpojumi un tiek sagatavots atzinums atbilstoši 53. Eh, noteikumam. Inko ir atbildīgā komiteja. Uh, Un tagad es gribētu dot vārdu autorei, Zaborskas kundzei. Lūdzu, dosim viņai tā tad iespēju izteikties. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kolēģi, šīs eh, regulas eh, projekta pamatā, ja mēs runājam par eh, taisnīgumu pārredzamības veicināšanu komerciāliem lietotājiem paredzētos tiešais starpniecības pakalpojumos, jāsaka, šeit ir divi pamata jautājumi. Pirmais jautājums ir saistīts ar to, kā notiek miedarbība starp komerciāliem lietotājiem un šiem starpniecības pakalpojumu sniedzējiem, vai principā varētu teikt starp lietotājiem, kam ir savas tīmekļa lapas un meklētājiem, meklēšanas rīkiem. Tātad šeit ir runa par 3. līdz 8. pantu rosinātajā dokumentā. Tātad šeit mēs runājam par uzņēmē darbības nosacījumiem, starpniecības pakalpojumu izbeigšanu, dažāda veida gradāciju, sakārtošanu, noteikumiem, kas ir saistīti ar netaisnīgu attieksmi, piekļuvu datiem, un iespēja noteikt dažādas nosacījumus. Tad ir vēl viena jautājuma grupa, kas ir saistīta ar konfliktu risināšanu. 9. līdz 12. pants. Tātad šeit ir noteikti minimālie nosacījumi platformās, eh, kas būtu jāizmanto, lai eh, risinātu sūdzības. Eh, puses tiek motivētas izmantot mediāciju, un arī tiek dot iespēja iesniegt grupas prasības. Jūs zinat, ka mums ir kompetence saistībā ar 5. un 6. pantu, mm, kur ir runa par klasifikāciju, sakārtošanu un negodīgu attieksmi, netaisnīgu attieksmi. Kopumā jāsaka, ka komisijas piedāvātais dokuments ir augstas kvalitātes, izlīdzsvarots. Daudzi to kritizē, bet nu, tur ir daudzi un dažādi iemesli. Bet principā tas ir līdzsvarots, un mana pozīcija ir tāda, ka šeit ir runa gan par ambiciozu pieeju, varbūt šeit komisija neiet pietiekami tālu, bet no otras puses varbūt vajadzētu ievērot piesardzību citos jautājumos, piemēram, saistībā ar esošo tiešsaistes ekosistēmu un tās funkcionēšanu. Es arī esmu informēti par IMCO komitejas eh, kolēģa izdarīto, un es domāju, ka tur ar maniem komentāriem diezai vajadzētu būt pro problēmas, un arī manus komentārus varētu izmantot grozījuma sagatavošanā. Manuprāt, man ir divi ambiciozi priekšlikumi. Es vēlos, lai jaunais eh, dokuments noteiktu pienākumu meklētājiem un platformām dot piekļuvi datiem komerc lietotājiem un tīmekļa vietnēm. Un šeit ir runa par datiem, par savstarpējiem darījumiem starp šīm platformām un komerciāliem lietotājiem, jo citā gadījumā platformas un meklētāji varētu principā privatizēt datus, uz ko viņiem nevajadzētu būt ekskluzīvām tiesībām. Un otrkārt, manuprāt, būtu jāizliedz tā prakse, ko izmanto daži starpnieki. Tātad viņi ierobežo komerciālo lietotāju tiesības sniegt pakalpojumus, izmantojot citus eh, kanālus vai savus kanālus. Jo principā šeit ir runa par uzņēmēju darbības ierobežošanu, un tas varētu apdraudēt eh, likumdošanas vidi Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, es gribētu norādīt savu pozīciju saistībā ar jomām, kas, eh, kas attiec uz mūsu komitejas kompetenci. Uh, Es domāju, ka, piemēram, ja mēs runājam par rangiem, tad komisija tur iet pārāk tālu. Un, manuprāt, caurskatāmībai būtu jātiecas tikai uz parametriem, nevis uz iemesliem, kāpēc viens vai otrs parametrs ir izvēlēts. Jo dažkārt vispār nav tādu racionālu apsvērumu, kāpēc, piemēram, patērētājs izvē, izvēlas noteiktu rīcības veidu. Un šiem parametriem ir aprakstošs, nevis norādošs raksturs vēl varbūt vienu minūti. Ja mēs runājam par nevienlīdzīgu attieksmi, es šeit gribēju iekļaut šeit arī meklēšanas pakalpojums, un arī šeit gribu uzrunāt komisijas, šeit gribu pieminēt komisijas eh, pārstāvjus, eh, kas teica, ka attiecībā uz lielāko meklēšanas rīku jau ir aizliegta šāda prakse. Un ja mēs izmantojam tā saukto organisko meklēšanu, tad eh, šādas te iespējas eh, varētu tikt interpretētas kā, eh, kā pieļaujamas, ja vien ir atbilstoša argumentācija. Nu, pašlaik es īsti nevaru pateikt, vai es piekrītu šajā ziņā komisijai vai nē. Līdz ar to paldies, un ja jums ir kādi jautājumi, es esmu gatava atbildēt. Like ask... Eh, tagad vārds eh, Zoriņo kungam, kas aizstāja Kailī kundzi. Sociāldemokrāta grupas eh, vārdā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Mana kolēģe Eva Kailī atvainojas, viņa nevar būt klāt šīs dienas diskusijās, bet viņa pārstāv Eiropas parlamentu kādā konferencē tieši šobrīd. Viņa gribētu pateikties komisijai par sākotnējo priekšlikumu un arī eh, referentam par eh, darbu pie šī dosjē. Tas ir ļoti svarīgs likumdošanas akts, kas eh, nosaka to nākošajam parlamentu sasaukumam. Un šis ir ļoti būtisks jautājums mūsu komitejā, lai aizsargātu mazos vidējos uzņēmums, tāpat laikā nekavējot inovācijas. Ir svarīgi, lai nosacījumi būtu caurskatām un ļaut uzņēmumiem trā, eh, ar drošību plānot turpmāko darbību. Tāpat laikā eh, mēs arī vēlamies aizsargāt uzņēmumus no arbitrāras pakalpojumu sniegšanas pārka, eh, pārtraukšanas un gribam nodrošināt, lai platformām būtu nepieciešama elastība tad, kad tās uh, konstatē kādus uh, pārkāpumus, nelegāli, teiksim, vai teroristisku raksturu sakar, kas rada drošības riskus. Tāpēc ir nepieciešams uh, izdarīt um, šo kritēriju sarakstu skaidru uzņēmumiem un tāpat arī tad, kad platforma paredz dažādu Uh, pakalpojumu sniegšanu, ir nepieciešams nodrošināt caurskatāmību pakalpotājiem un arī patērēt, patērētājiem. Tāpat arī mēs vēlētos, lai būtu attiecīgi izstrādātas uh, strīdu izskatīšanas procedūras, Tā kā grozījuma ieslēgšanas termiņš ir tikai līdz trešdienai, tad eh, mēs labprāt sadarbosimies ar visiem, risināsim jautājumus, un Kailī kundze vēlreiz vēlas pateikties eh, referentam, un mēs eh, gaidam kompromisa grozījuma izstrādāšanu sanāksmēs, un cerams, ka tas būs veiksmīgs darbs mūsu komitejā, viss Eiropas Savienības vārdā. Paldies! Paldies par izteikšanos ēnu referents vārdā. Pierings kundze, kas aizstāv Līneres kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Eh, tiešsaistes platformas, kā meklēšanas rīki, sociālajie tīkli, e-komercija un dažādas aplikācijas ir izaicinājums mūsu tradicionālajiem eh, uzņēmējdarbības modeļiem. Ir jāmeklē jaunas iespējas, eh, kuras varbūt agrāk pat nebija iedomājums. Tam visam ir bijusi liela nozīme, lai atvērtu jaunas iespējas investoriem un lai ņemtu vērā patērētāju vajadzības mm, vienajā tirgus, vienotajā tirgus stratēģijā ir dažādas darbības, un šis ir tāds ļoti ilgi gaidīts solis no komisijas, lai nodrošinātu juridisko ietvaru uzņēmumiem, kas eh, cenšas eh, darboties eh, platformu, ar platformu palīdzību vienotajā mm, digitālajā tirgu. Te ir uzsvērts, ka mūsu mērķim vajadzētu būt nodrošināt, lai visi varētu piedalīties un konkurēt caurskatāmā veidā, nekavējot inovācijas. Tā kā šī regula uh, ir horizontāla, daudz sektoru regula, tad jāatgādina, ka maziem un lieliem spēlētājiem ir jābūt vienlīdz pārstāvētiem abās uh, pusēs uh, sadarbībās starp uzņēmumiem. Un jāizvairās no administratīvās pārslodzes, uh, izmaksu, uh, konkurences uh, kropļošanas. Uh, tiešsaistē un offline režīmā. Eh, dro, vienlīdzīgi spēles noteikumi ir eh, noteikti jānodrošina, tātad pie tā ir jāpiestrādā. Pirmkārt, eh, tiešsaistes platformas un meklēšanas rīki, mm, uz tiem ir jātiecina viena un tie paši noteikumi, tad, kad viņi de facto darbojas vienādā veidā. Otrām kārtām, šobrīd tiešsaistes meklēšanas rīki kuriem ir jātiecina eh, dažāda eh, attieksme atkarībā no šiem eh, ranžēšanas pasākumiem, ņemot vērā, ja Ja šis darbs notiek citās uh, interneta vietnēs, ne tajās, kur, kurus uh, šīs platformas kontrolē, tāpat ir jāparedz arī uh, šī vidutāja darbība, lai platformas un lietotāji eh, tā labticīgi varētu darboties un lai izmaksas dalītu kopīgi visas šīs iesaistītās puses. Eh, uzņēmumiem, lietotājiem jānodrošina piekļuvas eh, tiesības datiem, kas ir izstrādāti savstarpējās darbībās, lai varētu aktualizēt sistēmas un nodrošinātu optimālu pakalpojumu patērētājiem. Un visbeidzot, jāpārdomā tālāk tādi jautājumi, kā šie ranžēšanas parametri. Vajadzētu censties nodrošināt labu līdzsvaru starp caurskatāmības nodrošināšanu un godīgumu, tāpat laikā mm, negraujot godīgu konkurenci. Piemēram, pieprasot tirzniecības stratēģijas vai noslēpumu atklāšanu, kas nu, ir tāds dažu uzņēmumu pastāvēšanas pats kodols. Tāpat ir iekšējo strīdu izskatīšanas sistēma Tur nedrīkstētu radīt izņēmumus, e, balstoties uz uzņēmumu apjomu, bet vairāk vajadzētu skatīties uz uzņēmumu pozīciju tirgu un tāpat laikā nodrošināt atbilstošu veidu investoriem un patērētājiem, lai viņi varētu mm, balstīt savus lēmumus uz e, skaidri pieejamu informāciju. E, Liners kundze iesniegs grozījumus un arī cer uz auglīgu sadarbību. Paldies par jūsu uzmanību, paldies, cienījamā kundze, par jūsu komentāriem un. Agravulkungs, kas pārstāv Eiropas komisiju un konkrēti Connect ģenerāldirektorātu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Jāsaka, ka šis ir kopīgs dosie, pie kura strādā uh, DJ Connect un DJ Grow ciešā sadarbībā. Es uzklausīju šo diskusiju un uh, gribu uzteikt parlamenta deputātus par ļoti detalizētu izpratni šajos jautājumos, kas ir uh, sarežģīti. Uh, un eh, ko esam centušies šeit eh, risināt. Man ir liels prieks, ka eh, mūsu doma un vēlme ir tik labi uztverta un saprasta. Kā to Zaborskas kundze jau demonstrēja, pavisam īsi gribētu paskaidrot komisijas priekšlikumu. Intervences loģika ir tāda. Tas balstās uz uzskatu, ka mums nepieciešams uh, Eh, steidzami rīkoties tagad, lai risinātu eh, to problemātiku, kur ir skaidri pierādījumi par eh, necaurskatāmu vai ļaunprātīgi izmantojošu mm, darbību. Tāpēc jānosaka caurskatāmības tādi pamatnoteikumi, kā tas ir mūsu priekšlikumā, un tāpat laikā kas arī ir īpaši svarīgi, īpaši jūs komitejai, piekļuvēja strīdu risināšanas normām ar šo starpniecību vai strīdu izskatīšanas mehānismu vai arī jaunām tiesībām uz kolektīvo tiesību aizsardzību caur biznesa asociācijām. Nu, tas uzreiz dos tādu atbalstu maziem vidējiem uzņēmiem Eiropā, kuri uh, šobrīd ir ļoti lielā mērā atkarīgi no tiešsaistes platformām, un ja kaut kas notiek, kaut kas noiet greizi, tad viņiem šobrīd nav tādas risināšanas iespējas. Nu, vēl gribu uzsvērt vēl vienu lietu, kas arī te tika skarta diskusijās. Ir daudz jautājumu, kur pierādījumi mums priekšā neļāva mums uh, secināt pilnīgi simtprocentīgi, ka uh, skaidrāk un noteiktāk aizlieguma regulējošā intervencija ir atbalsta, ir pamatot šobrīd tādos jautājumos, kā, piemēram, piekļuva datiem un MFN nosacījumi, eh, cenu paritātes eh, klauzulas. Esam ierosinājuši caurskatāmības no pasākumus un kopā ar Eiropas Savienības eh, online platformu iestādi, ar kuru mēs arī tiksimies vēlāk, mēs esam apņēmušies uzraudzīt situāciju ar nolūku nonākt pie secinājuma par to, vai kāda papildus pasākuma būs tālāk nepieciešama. Pavisam īsi dažos vārdos par būtiskākiem grozījumiem, ko Zaborskas kundze ir ierosinājusi. Domāju, ka, ka tā kā jau viņa teica, arī mēs, izstrādājot priekšlikumus, esam domājuši par dažām modifikācijām, īpaši 6. panta paplašināšanu, tāpat arī 7. panta paplašināšanu attiecinot uz mežlēšanas rīkiem, bet saprotam, kā abas šīs idejas ietu pārāk tālu, ņemot vērā pašreiz esošo informāciju, tīpaši attiecībā uz uh, horizontālo šī rakstu, instrumenta dabu. Paturot prātā, ka ietekmes izvērtējumā ir apmēram 7000 uh, mažas platformas aplūkots Eiropas Savienībā par uh, MFN, tātad uh, lielākās labvēlības režīmiem ieteikumiem. Gribu piesaistīt uzmanību, kā komisija šobrīd veic monitoringa pasākumu Eiropas Savienības mērogā kopā ar konkurences iestādēm, lai raudzītos, uh, Eh, kāda ietekme būs dažu dalībvalstu uzteiktiem noteiktiem aizliegumiem. Paldies eh, katrā ziņā, un mēs noteikti paliksim jūsu rīcībā tālāk informācijai. Eh, jūsu komitejā turpinot šo darbu. Paldies! Paldies par jūsu komentāriem, Zaborskas kundze, referente, lūdzu. Vai jums būtu kādi noslēdzošie komentāri? Paldies, priekšsādētāji, un paldies visiem kolēģiem kolēģim eh, Zariņo un citiem, tāpat arī komisijas eh, pārstāvim par eh, sniegtajiem komentāriem. Nu, kopumā tas, ko es dzirdēju no visiem, kas tātad komentēja, ka, nu, principā mums ir diezgan liela vienprātība par to, kādā virzienā tad būtu jāiet itrekomitejas kā latziņumam. Uh, Un līdz ar to gaidu vien jūsu grozījumus un uh, ceru uz labu sadarbību. Paldies! Atgādināšu jums visiem, ka termiņš grozījuma iesniegšanai ir 8. oktobris. Ui, atvainojos, nē, tu kļūdījos 20. Ja trešdien, 26. Uh, uh, septembris līdz pusdienlaikam. Tātad līdz trešdienas pusdienlaikam, nu jau nedaudz Mazāk nekā divas dienas palikušas jūsu rīcībā. Itra un Imko komitejā 6. decembrī tātad tiks arī balsots par to visu. Lielas paldies, un līdz ar to varam pārēt pie nākamā darba kārtības punkta, 9. blokķēde. Progresīva tirzniecības politika. pašiniciatīvas um, atzinums, ko sagatavojusi šī komiteja atbilstoši pēc ceturtajam punktam svarbībā ar Libe komiteju. Tātad uh, abas komitejas ir līdz atbildīgas. Un, te runa par um, blokķēžu inovatīviem aspektiem, kas uh, šajā komitejā leš uh, ir sastādījuši lielu interesi, tāpat ienāca uh, mūziskais jautājums un rezolūcija par šīm blokķēdes uh, tehnoloģijām šī, šī gada maijā. Un mēs tam savā ziņā. Um, Es ar to labi gatavojušies. Referents eh, Kristians Biju Bušoji. Lūdzu, jums vārds. Much, president. Paldies priekšstādātāji, kolēģi. Mūsu nākotnes eh, konkurences un, un, un nozars konkurētspējas eh, lielā mērā saistās ar to, uh, vai tiks pieņemts šīs te bloķēžu tehnoloģijas un tās tiks atbalstītas. Tādās jomās kā transports, pārtika, enerģētika, ražošana, rūpniecība, šīs jaunās tehnoloģijas var nozīmēt pilnīgi relacionālas pārmaiņas. Tās uzlabos tirdzniecības sistēmas, nodrošinot caurskatāmību attiecībā uz preču izcelsmu un ražošanas apstākļiem. Samazinās izmaksas, loģistikas izmaksas, dokumentācijas un pārbaudžu izmaksas samazinās birokrātijas slogu, uzlabos drošību, patērētāju aizsardzību un eh, tāpat arī lēmumu pieņemšanas eh, kritērijas. Runājot par eh, komitejas atzinumu projektu, izteikšos maksimāli lakoniski, bet vienlaikus arī, arī detalizēti. Esmu ciešos kontaktos ar ēnu referentu un mūsu konsultantu komandām. Un svarīgākās tēzes, uz ko koncentrējos savā atzinuma projektā, ir Lukāns. Intas ziņojums pārsvarā runā par privātajām blokķēdēm, kas tāds īpašs blokķēžu paveids. Šeit ir jāievēro tehnoloģijas neutralitāšu um, princips, jo ir jauni veidi šīm te blokķēdēm. Ir nepieciešams radīt ekosistēmu, kur uzņēmumu un jaunu uzņēmumu um, uh, veidošanā ir viegla piekļuve finansējumam. Turklāt jāuzlabo sadarbības starp komisiju un dalību valstīm, lai izmantot šīs blokķēdes, jeb sadalītās virskrāmas, lai eh, kontrolētu to, vai nenotiek kādi nelegāli maksājumi, vai nenotiek naudas atmazgāšana, un vai nenotiek eh, nelegāli aktīvu piesavināšanās. Un jo smārtie kont viedie kontakti starptautiskās tirdzniecības operācijās aizvien būtiskāka, bet pat labi šīs tehnoloģijas eh, nav pietiekami nobriedušas, lai tās varētu uzskatīt par eh, juridiski piemērojamām. Runājot par eh, ietekmi uz vīdi šīs bloķēdes kopumā, kā konsensus mehānismus, viņam jābūt vidēji uh, draudzīgam un, un uh, arī ekonomiskā un energopatēriņa viedokļa. Tāpat e, jādod iespēju blokķēdēm, blokķēžu risinājumiem e, tikt iestrādātiem mākslīgā intelekta un e, interneta lietu konceptos, padarot pamazām sabiedrisko tirsniecību vairs vien automātiskāku. Nā, nu, par kiberdrošību, un tas ir kritisks jautājums, runājot par šīm aplikācijām, kas strādā uz blokķēžu principu, jāskor arī līdzi drošības izaicinājumiem, tehnoloģijas riskiem kā arī jādara kaut kas, ja tā tiek uztaustīta. Tad arī kvantu datori. Tā, to attīstība ir jāņem vērā. Vispēcot, eh, pozitīvi vērtēju blokķēžu observatorijas izveidošanu, lai skatītos, kā labāk tās var izmantot, sekmējas apdrasko tirzniecību. Tāpat arī Eiropas blokķēžu partnerība tiek veidota. 25 tāju valsts jau te ir um, pieslēgušās, turklāt arī vēl Norvēģija. Un labs sākums tam, lai lai sāktu apzināt to, kas tad nākotnē nepieciešams šajā jomā. Kolēģi mēģināja izteikties maksimāli īsi. Tas jums nosūtīts arī Intā komitejai. Un aicinu jūs grozījums iesniegt angļu valodā maksimāli drīz, jo termiņš ir jau rīt. Paldies ēnu referentiem par auglīgu sadarbību un gaidīšu nepacietību jūs kompromisu. Uh, Nu, iesniegums, eh, tad grozījums līdz 25. oktobrim, saprunātājs. Paldies eh, par jūsu īsiem komentāriem. Ieringas kundze ir ēnu referente Aldis Vārtā Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, dārgie kolēģi. Vēlos pateikties eh, Bušai kungam par šo atzinumu. Viņš jau ir ņēmis vērā arī vairākus Aldē priekšlikumus. Uzsvērš trīs elementus, kuri, manuprāt, vēl nav līdz galam uh, Mm, ņemti vērā atzinuma sagatavotāja projektā. Pirmkārt, eh, jākonstatē, ka blokķēdes nav aplikācija, bet eh, tehnoloģija, ka, uz ko balstās vairākas jaunas aplikācijas vai pielietojumi. Un līdz ar to vēlos uzsvērt, ka nepieciešams, eh, nepieciešama likumdošana šīm pielietojumiem, aplikācijām, pretējā gadījumā ierobežosim inovācijas un jaunu aplikāciju izveidi. Otrkārt, iespējas, kādas paver blokķēdes eh, energo tirgus jomā. Kad sāksim ievies šīs jaunās tehnoloģijas, eh, būsim par soli tuvāk tam, lai pabeigtu Eiropas Savienības eh, kopējo energo tirgu. Šis blokķēdes palīdzēs energo tirgiem nu, izveidot automātiskus uh, saslēguma līgumus uh, lietotājiem, kas būs tad arī paši par to atbildīgi. Un šīs blokķēdes ehm, nozīmē veselu revolūciju nozarēm, darbiniekiem, darbiņiem, devējiem. Jāapzinās, ehm, cik liela ietekme tā atstās uz visām jomām, uz visām nozarēm. Šajā no tehnoloģija var palīdzēt atrisināt arī tādus delikāts jautājumus kā autortiesības, izstrādājot ehm, viedus intelektuālo īpašumu tiesību iespējas. Iesniegšu arī grozījumus un ar nepacietību gaidu diskusiju no referencēm sanāksmē. Paldies eh, šoreiz Mikā kungs aizstāja Kāgī kundzi, kas ir sociāldemokrātu koordinators. Lūdzu, kolēģiem Nikā, jums vārds jā, kolēģi atvainos par to, ka nespēju ierasties eh, šī, šodien un piedalīties, bet eh, nu, vienkārši tā uzcītīgi pa, nolasīt viņas ziņojumu. Viņa pozitīvi vērtē to, ka bloķēs tiek izmantots starpskā tirdzniecībā. Šis starps ir komitē jau ir sācies. Mums bija pieņemta blokķēžu rezolūcija, kā par ko tiks eh, balsots eh, jau nākamnedēļ. Referenta veikums principā atbilst mūsu viedokļiem. Strādājam uz pieeju, ka ir jāveido inovācijām draudzīgs regulatīvais satvers, balstoties uz tehnoloģiju neutralitātes un eh, tāpat arī uzņēmējdarbības neutralitātes principiem. Šīs te bloķējušu tehnoloģijas var palīdzēt uzlabot starptautiskās piegāžu ķēdes, eh, attiecīgās operācijas. Un mums šīs blokķēdes ir ne tikai tehnoloģija, bet arī infrastruktūra mūsu acīs. Un, eh, ir nepieciešama eh, tieši saslēguma sistēma, kam nepieciešama sadarbspēja, standardizācija starp blokķēdes dalībniekiem, ņemot vērā starptautiskās aizniecības modeļus. Ir nepieciešami biedie automātiskie kontrakti, sabiedriskā tirdzniecība kļūstot aizvien automātiskākai un aicinām komisiju arī, arī izpētīt, kāds ir potenciāls. Vienlaikus komisija jāturpina darbs pie blokķējušu regulācijas, ir jāsamazina izvairīšanās no nodokļiem un jāatklāja krāpšanās. Protams, mums zināmas bāžas arī par kiberdrošības vīdi šajā jaunajā ekosistēmā kā arī ir nepieciešams nodrošināt uh, atbilstību datu mm, aizsardzības regulē. MVU un jaunu uzņēmumiem bloķējušu risinājumi starptautiskās piekāpšanās ķēdēs radīs vēl jaunas iespējas. Jāskatās, kā tad tālāk uh, um, uz blokķēdēm balstītas um, aplikācijas uh, un viedie instrumenti var uzlabot uh, starptautiskās tirsniecības darījumu drošību un efektivitāti. Paldies priekšsētāji jums par šo iespēju kolēģis vārdā paust viņas nostāju. Paldies! nu, varbūt nav tas optimālais risinājums, bet nu, katrā ziņā jums bija iespēja um, jūsu kolēģis referents vārdā paust uh, viņas viedokli. Tagad vārds Eiropas komisijai. Agarvēl kungs um, no DG Connect uh, vēlreiz jums vārds lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentām. Vēlreiz izteikties pavisam īsi. Atzīmes tiešām teicams. Tas atbilst arī mūsu domgājienam. Tad vērtējums no tad pozitīvu atzinumu. Man tikai divi nelieli komentāri. Domāju, ka Eiropas komisija ir sekojas parlamenta ieteikumiem. Jūs eh, ļoti saulēcīgi atzināt, kāds ir šīs tehnoloģijas potenciāls. Jums bija vairākas pašiniciatīvas un ziņojumi. Un eh, tos vērtējam pozitīvi arī šo. Šo tehnoloģiju nozīme Un darīt tas, lai Eiropa būtu šīs tehnoloģijas apgūšanas avangardā, nu tas pats par sevi saprotams, tam mēs piekrītam. Un tieši tādēļ arī komisija ir uzsākusi tagad eh, šo tā saukto bloķēžu observatoriju, fórumu, kā mēģis ir, um, ir eh, ros, tātad vairot valstu intereses. Tāpat observatorijas mēģis ir, eh, ir tāpat arī um, sekmēt dažādu iniciatīvu izstrādi, kas te notiek. Uh, saistībā ar dažādām platformām, cerams, ka tās kļūs par Eiropas līmeņa platformām. Un eh, tās palīdzēs eh, realizēt eh, šo blokķēšu potenciālu. Un vispēcot. Piefiksējam šeit izteiktos ieteikumus īpašu uzmanību pievērst tām aplikācijām, kur mēģinās izsekmēt starptautisko tirzniecību. Līdz šim uh, Un tā varbūt nav bijusi augstākā prioritāte tieši šeit bloķiešu kontekstā, bet noteikti to apspriedīsim ar ekspertiem attiecīgās sanāksmēs un uh, ceru, ka, ka parlamenta atzinums ienāksies pēc iespējas ātrāk, kā, kā es jau iepriekš sacīju, esam gatavi arī palīdzēt komitejai tās darbā. Paldies! Paldies par komentāriem un uh, noslēgumā tad uh, vārds atzinums uh, sagatavotājiem, kolēģiem Pušai Lūdzu. Pavisam īsi priekšsādātāji. Protams, gribu pateikties uh, Gerings kundzei un Kailijas kundzei par eh, atbalstu, tāpat arī Danika kungam par eh, ierosinājumiem. Tas viss iet eh, tajā virzienā, kā jau esmu ierosinājis, mēs jau par to runājām, un, protams, šo tekstu noteikti var uzlabot. Doma ir tāda, ka mums ir jādod skaidrs signāls, ka Eiropas Savienībai vajadzētu būt jauno tehnoloģiju avangardā un e, jāskatās acīs e, riskiem un e, apdraudējumiem, kāda pastāv saistībā ar blokķēdi. Tā ir liela iespēja Eiropas Savienības rūpniecībai kļūt konkurētspējīgākai. Gaidīšu kolēģu grozījumus, centīšos pēc iespējas vairāk izstrādāt kompromisu grozījumus un vēlreiz visiem paldies. Paldies cienījamam kolēģim un tagad. Uh, grozījumus var iesniegt līdz eh, tātad vēl desmit dienas eh, tā sanāk. Tātad eh, līdz ceturtdienai Strasbūras nedēļā. Balsojums itrē 5. novembris, bez tam Inta komitejā 20. novembris un plenārs sēdē 18. gada decembrī paredzēta esat Tā tad lūdzu, esat gatavi grozījums var iesniegt līdz 8. oktobrim. Paldies, kolēģi, un tagad pārējām pie pēdējā mūsu itra komitejas sanāksmes darba kārtības punkta tājas ir brauciens uz Norvēģiju 7.9. mais. Atskaita pavisam īsi. Hena Virkurenes kundze ir klāta, lai mums pastāstītu, un cienījumā kolēģe, man ir ļoti garš jautājums saraksts. Likumdošana elektrības tirgu, atjaunīgās enerģijas, gāzes tīklu darbība un gāzes rūpni nozars nākotne, naftas rafinēšanas tehnoloģijas, tīras enerģijas, atkrituma apsaimniekošana, jēzeņi trim dienām, trīs dienu darba braucienam uz Norvēģiju. Kā jūs ar to visu varētu tikt, varējāt tikt galā? Jums cienījumā kundze vārds. Jā, paldies priekšsēdētāji. Uh, Es tur uzturējos tikai divas dienas, tāpēc, ka programma bija ārkārtīgi piesātināta, kā jūs teicāt, un pēc tam Salīnija eh, kundze uzņēmās eh, tālāko darbu, jo trīs dienas arī man bija par daudz, mums bija tik daudz aktivitātes paredzētas. Pavisam, pavisam īsi, jo, eh, jāsaka, arī klausītāji nav īpaši daudz klāt vairs dālē. Jūs saņemsiet rakstisku atskaiti, bet, manuprāt, brauciens bija ļoti labs, un tas bija ārkārtīgi informatīvs mums visiem Uh, Eiropa parlamenta deputātiem, jo mums ir šīs uh, Brexit sarunas un Norvēģija, protams, ir viena no valstīm, kas uh, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, bet viņi ir ļoti cieši sadarbības partneri Eiropas Savienībai. Un arī no šī aspekta bija ļoti interesanti uzklausīt, ko Norvēģi domā par saiknēm ar Eiropas Savienību. Un energotirgus ir ļoti interesants sektors, tāpēc ka Norvēģija nav Eiropas Savienības eh, dalībniece, bet eh, viņi īsteno praktiski visu mūsu enerģētikas sektoru likumdošanu. Viņi ir nu pat ieviesuši trešo eh, enerģētikas pakotni un tāpat notiek diskusijas parlamentā, kāpēc Eiropas Savienība lemj visu, un Norvēģija pati nevar lemt, kāpēc viņiem viss ir jāpieņem, bet eh, Norvēģijai tik ārkārtīgi svarīgi būt mūsu elektrības tirgus eh, sastāvā, ka viņi grib arī īstenot mūsu noteikums. Tāpat viņiem ir ļoti interesanta ekonomiskā un enerģētikas stratēģija, jo Norvēģija izmanto tikai atjaunīgos mm, resursus, viņi eh, pārdod gāzi un naftu mums, tātad paši izmanto tikai šos atjaunīgos resursus paši neizmanto nekādus fosīlos kurināmos, mēs izmantojam viņu fosīlos, eh, fosīlās degvielas, un eh, tad, kad būs izmantojuši visu gāzi un naftu, tad viņi pārdos mums uzglabāšanas iespējas. Tātad nākotnē mēs arī varēsim uzglabāt uh, savu uh, ogleklī, viņu tātad šīs uzglabāšanas uh, iespējās, un tas, nu, tas ļoti vietas risinājums no viņa puses. Vienīgais, ko viņi izmanto fosīlos kurnāmos, ir transports, bet uh, 25% jauno transporta līdzekļu ir elektrisko elektroautomobiļu, tā ka viņi, nu, ļoti spēcīgi atbalsta šo elektrotransportu, un viņi arī ir mm, līderi šajā jomā. Katrā ziņā brauciens bija ļoti interesants mums visiem. Mēs lielu uzsvaru likām uz enerģētikas sektoru, bet eh, mums bija ļoti veiksmīgas diskusijas arī par pētniecību, jo Norvēģija piedalās arī mūsu eh, apvāršņu programmā, ir svarīgs partners Un mums bija ļoti īpaši iespēja arī apmeklēt vienu offshore gāzes platformu, kas atrodas 8 km no Norvēģijas. Mēs ar helikopteru devāmies uz šo platformu un reāli uz vietas redzējām, kā viņi strādā šajās eh, gāzes mm, ieguvas eh, zonās un bija iespēja arī uh, nobraukt tātad 300 metrus ar liftu lejā mm, praktiski jūras dibenā. Nu, katrā ziņā tas bija ārkārtīgi interesanti. Tā, ka es domāju, mēs vienmēr atcerēsimies šo braucienu, tas bija ārkārtīgi interesants Un mēs iemācījāmies ļoti daudz par viņu enerģētikas un uh, enerģētiku un ekonomiskajiem apsvērumiem. Paldies uh, par šo uh, debriefingu, kā jūs zinat. Uh, uh viss uh, ļoti daudz, kas tiek raidīts uh, internetā, tā tad arī jūsu runa un Nu, katrā ziņā daudziem ir iespēja uzzināt par šo jūsu braucienu uz Norvēģiju. Tā kā paldies, Henna Virkunenes kundze, delegācijas vadītāja, sniedza mums informāciju tātad par šo darbkārtības jautājumu. Un gribētu tik piebilst, ka nākošā sanāksme ir paredzēta 8. oktobrī. Uh, pulksten eh, no 3 līdz 18.30 un 9. oktobrī pēc tam notiks sēde no 12.30 un pēc tam tajā pašā dienā turpināsies no 9.30 līdz 6.30. Tā tad mūsu sēdes, nākamās trīs sesijas, vai kādam ir kādi citi jautājumi. Atcīmredzot, nav citi jautājumi, neviens nav pieteicies. Nu, tad pārējām pie mūsu nākošā darba kārtības eh, jautājuma vai daļas. Tā ir mūsu koordinātora sanāksme. Daži no jums ir brīvi un uh, var atstāt zāli.